Kolleginnen un kolēģi. Dargie kolēģi, es lūdzu jūs ieņemt vietas arī Gāleru kungu. Kā parasti man nav nekas jums paziņojams. Vai darba kārtība ir pieņemta? Jā, tā tas ir. Un tad mēs varam sākt tieši ar trešo darba kārtības punktu viedokļu apmaiņa ar Nīderlandes ārlietu ministru Bertu Kenders kungu par Nīderlandes prezidentūras prioritātēm. Tas ir jautājums par uh, Eiropas Savienības padomu un paplašināšanos, bet es domāju, ka viņš varēs arī atbildēt uz dažādiem jautājumiem, raksturojot kritisko situāciju, kurā pat laban atrodamies. Un, protams, arī ar bēgļu jautājumiem, tāpat arī ar konfliktiem, kas ir ap Eiropu, būs mums interesanti uzzināt Nīderlandes prezidentūras viedokli ministra kungs, prezidentūra, jūs esat uzņēmušies vadīt ne tajā vieglākajā laikā Eiropas Savienībā. Es 35 gadus esmu Eiropas parlamenta deputāts, un šis ir grūtākais laiks Eiropas Savienībai, ko es šajos 35 gados esmu piedzīvojis. Problēmas nav, problēmu risinājums smagi gulst uz jūsu, jūsu valsts pleciem, bet es domāju, ka Nīderlanda ir pareizais partners, lai mēs varētu pārvarēt šīs problēmas. Lūdzu, jums vārds. Herzlichen Dank. Sirsnīgs paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu pateikt, ka es esmu ļoti priecīgs, ka varu atkal būt Eiropas parlamentā šeit. Un kā es vienmēr saku, jūs esat vienīgā uh, ievēlētā Eiropas Savienības institūcija, un šī ir tā vieta, kur eh, daudzus gadus ir bijušas eh, lieliskas debatas par paplašināšanos, eh, kur um, saturs tiek sasaistīts ar politiku. Kopš mūsu iepriekšējās prezidentūras 2004. gadā daudz kas ir mainījies Eiropas Savienībā, tā skaitā arī parlamentā. Un es uh, arī uh, saprotu, ka un uh, redzu, ka parlaments ir izveidoties par eh, pilnīgi eh, pilnvērtīgu likumdevēju. Mēs um, vēlamies eh, intensificēt labies attiecības ar parlamentu un mēs tiešām ceram, ka mums būs veiksmīga sadarbība mūsu um, sadarbību mūsu prezidents laikā, un tāpēc es pārstāvu padomi kopā ar Žanīnu Herisu, uh, kur ir aizsardzības ministra Nīderlandē un arī ir bijusi Eiropas parlamenta deputāte. Es gribētu sākumā paust dažus vārdus par uh, Nīderlandes prezidentūru, par mūsu prioritātēm turpmākajos sešos mēnešos un to, kā mēs strādāsim uh, prezidentūras laikā. Un pēc tam uh, apspriedīšu ar jums Eiropas Savienības paplašanāšanās jautājumus. Un es domāju, ka debatēs mēs runāsim arī par uh, to, ko jūs priekšādātāji minējāt, proti par migrāciju. Mēs pārņemam eh, Eiropas Savienības padomas prezidentūru ļoti saržģītos apstākļos, kā jūs jau uzsvērāt, un šie apstākļi parāda, ka uh, ir nepieciešama Eiropas uh, sadarbība. Mēs šobrīd cīnāmies ar ekstēmismu, migrāciju un ļoti trauslu situāciju uz Eiropas Savienības austrumu robežām. Uh, un es domāju, ka mēs visi saprotam, ka mūsu pilsoņi prasa un gaida vismaz Eiropas atbildes un sadarbību, runājot par tām bailēm, kas ir daudziem no mūsu pilsoņiem, runājot eh, gan par ekonomiskiem apsvērumiem, gan eh, terorismu un jautājumiem, kas ir saistīti ar patvēru meklētāju plūsmu. Šajos sarežģītajos apstākļos mums ir nepieciešams Eiropas parlaments kā partneris, lai Eiropa varētu pildīt savus solījumus, veidojot labāku nākotni visiem eiropiešiem. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums eiropiešiem ir prasmes un zināšanas, lai pārvarētu šos izaicinājumus. Esam to darījuši pagātnē un izdarīsim arī to šodien. Ir jāstrādā smagi, ir jāpatur vēsts prāts uh, un um, ir uh, jāstrādā. Es domāju, ka tas tomēr ir iespējams. Mēs darbosimies kā starpnieks, bet kad mēs runājam par uh, nākotni mūsu valstīs, tad mēs neesam neitrāli. Mēs vēlamies iesaistīties. Mēs izvēlēsimies aktīvu pieeju un pra pragmātisku pieeju savā darbā. Kas Eiropai tagad ir nepieciešams, ir uh, ka mums ir jānodrošina, lai tas, ko cilvēki sagaida no mums, arī tiešām īstenotos, lai būtu taustām rezultāti. Nīderlandes prezidentūra uh, strādās, pievēršoties galveniem jautājumiem, iesaistot pilsonisko sabiedrību, uzņēmumus un ievērojot caurskatāmības principu. Mēs vadīsimies pēc strateģiskās darba kārtības, ko Eiropa padoma pieņēma 2014. gada jūnijā. Un mēs koncentrēsimies uz to, kas ir svarīgs mūsu pilsoņiem un citām iesaistītajām pusēm. Taustām rezultāti ir vienīgais veids, kā atgūt pilsoņu uh, uh, uzticību. Tas nav pašmērķis, bet uh, bez tā Eiropas Savienība nevar efektīvi rīkoties. Konkrēti tas nozīmē risināt galvenos izaicinājumus, kas mūs šobrīd sagaida. Kā jau es minēju, tie ir minēti Eiropadomas strateģiskajā darba kārtībā un prezidentūras laikā. Mēs uh, strādāsim pie šīs darba kārtības ieviešanas. Mēs saprotam, ka uh, mūsu prezidentūras laikā jūs runājāt par nedrošības loku ap Eiropu un uh, Mēs droši vien šajā laikā saskarsimies ar zināmām, bet arī varbūt nezināmām problēmām, negaidītām problēmām. Mums būs jārēģē īstermiņā un arī strateģiski. Un, um, eh, tā joma, kur jūs eh, iesaistāties un atbalstāt augsto pārstāvi un uh, Eiropas komisijas darba programmas izpildi, uh, šajā kontekstā, tāpat kā cita. Uh, prezidentūras mēs vēlamies arī atstāt savu mantojumu, un tā ir ārpolitika. Mēs vēlamies panākt taisnīgāku un drošāku Eiropas Savienību, kas būtu gatava nākotnē, un mēs uh, uh, ieviesīsim visaptvarošo pieeju, kur ir ietverts arī cilvēktiesības, un uh, mēs arī ieviesīsim globālo ārpolitikas stratēģiju un ir piemēram, jāpievēršas jauniem apdraudējumiem kā hibrīdkarš vai kiberkarš. Šī nestabilitāte noteikti būs prioritārs jautājums mūsu darba kārtībā, un mums ir jāpieno spēki visaptvarošā veidā, ņemot vērā saikni starp iekšējo un ārējo drošību. Ir ļoti svarīgi to uzsvērt. Es domāju, ka Eiropas Savienība um, nav tāda uh, Uh, organizācija, kam jāstrādā tikai labos laikos, mums jāstrādā arī sliktos laikos, un ir daudz jautājumu mūsu ārpolitikā un paplašanāšanās politikā, kas ir jārisina. Es nedomāju, ka mums ir um, izvēle, mums būs jā eksportē stabilitāti, vai arī mums nāksies importēt nestabilitāti. Un kopējā ārējā un drošības politikā mums ir jārīkojas ne tikai ļoti konkrēti un pragmātiski, bet jānodrošina, lai uh, tas būtu tas kopējais Eiropas mantojums, ko mēs aizstāvam. Paplašanāšanās process uh, attiecībā uz Rietumbalkāniem un Turciju arī uh, liks mūsu darbkārtībā. 2015. gada decembra secinājumi e, dos mums e, labu pamatu turpmākajam darbam. E, Paplašanāšanās politika joprojām ir bija viens no svarīgākiem instrumentiem, lai veicinātu kaimiņu valstīs drošību un cilvēktiesību ievēršošanu. Un eh, pagājušā gada krīzes parādīja, cik svarīgi ir sadarboties ar mūsu tuvākajiem partneriem. Te pašā laikā mums vajadzētu nodrošināt, lai kandidāta valstis būtu gatavs uzņemties savas, eh, savus pienākumus, kad tās kļūst par dalību valstīm, un ir jābūt eh, pārliecinātiem, ka arī pati savienība var uzņemt jaunas dalību valstis. Tāpēc prezidentūrai ļoti svarīgs ir šī procesa uh, um, pamatīgums, tā ticamība. Mēs vērtēsim uh, jautājumus pēc būtības un uh, šo sarunu gaitu noteiks katras valsts progress, jo īpaši galvenajās jomās kā tiesiskums un pamatiesības. Un uh, būsim strikti, bet taisnīgi strikti uh, nozīmē tas, ka visiem noteikumiem jābūt izpildītiem bez nekādām atkāpēm, un tas ir pašu dalību valstu, jeb kandidātu valstu pienākums Un valstīm, protams, tiek palīdzēts ļoti pienācīgā un atbilstīgā veidā, ņemot vērā attiecīgās valsts mm, politisko attīstību, un tur ir tehniskā palīdzība un finanšu atbilstī, atbal, atbalsts tiek sniegts. Un tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai būtu jātura savi solījumi, tad, kad uh, kandidātu valsts ir izpildījusi uh, visus uh, kritērijus Vairāk kā jebkāda struktūra reformas ir svarīgas eh, paplašanāšanās procesā, pamattiesības, tiesiskums, eh, ekonomiskā pārvaldība, valsts pārvalde. Tās viss ir jomas, kurās būs jāstrādā. Eh, jaunais komisijas ziņošanas stils, manuprāt, padara šo procesu daudz caurskatāmāku. Uh, Un ne tikai mums, bet arī pilsoņiem tajās valstīs, kas ir kandidāta valsts, eh, tagad eh, šis process ir caurskatāmāks un labāk izmērāms. Eh, komisija ziņo par progresu, kas ir panākts, un arī to, kas vēl jādara turmākajos gados. Un es domāju, ka ir, jums, kā parlamentam, ir svarīgi tiesiskuma un pamatiesību jautājumu Eh, pretkorupcijas jautājumi, valsts pārvaldes jautājumi, tie visi ir svarīgi elementi. Un eh, tur ir arī galvenie izaicinājumi. Tas ir labi ne tikai eh, valstīm, bet arī sociālajiem partneriem. Tādējādi var prasīt atbildību no valdības šajos jautājumos. Un tagad par attiecīgajām valstīm. Nesen uh, redzējām jaunu attīstību paplašanāšanās procesā, un uh, mums ir izdevies decembrī noturēt trīs iestājas konferences ar katru no uh, valstīm, ar kurām tiek vest sarunas ar Turciju, Serbiju un Melnkalni. Turcija. Uh, tur ir bijusi vislielākā attīstība paplašanāšanās jomā, bet arī visā šajā te migrācijas politiskajā kontekstā Turcija joprojām ir Eiropas Savienības eh, viens no galvenajiem partneriem, un pagājušā gada novembrī eh, vadītāji tikās un apliecināja, ka ir jādod jauna enerģija eh, paplašanāšanās procesam. Mēs labprāt arī turpmāk sadarbosimies kopīgās interešu jomās, jūs droši vien sekojat debatēm par sadarbību migrācijas jomā, bet arī ārējās un drošības politikas jomā. Tur ir milzīgi izaicinājumi Sīrijā, piemēram, pret terorisma cīņā. Nesen Stambulā redzējām šo uzbrukumu, enerģija un tirzniecība arī ir jomas, kurās jāsadarbojas. Un, um, migrācijas pārvaldības kopīgais rīcības plāns būs ļoti svarīgs un ir svarīgi uh, Eh, jā, nu, eh, lai mēs novērotu progresu, kas tad tur tiešām notiek, lai nodrošinātu, ka eh, šis plāns tiešām pienācīgi darbojas. Un tomēr joprojām saglabājas bāžas par būtiskiem trūkumiem, kas ir norādīti arī nesenajā komisijas dokumentā, piemēram, tiesiskuma jomā un pamatiesību jomā. Turcijai tagad ir steidzami jāspēr soļi, lai uh, tiesu sistēmas eh, neatkarību atjaunot un lai eh, novērstu eh, pulcēšanās un vārda brīvības situācijas pasliktināšanos. Ir panāktas svarīgas vienošanās ar Kosovu, kaut gan situācija ir svārstīga un ir pabeigti arī tiesiskuma rīcības plāni. Un tāpēc mums ir izdevies atvērt divus pirmos sarunu uh, sadaļas, un mēs turpināsim eh, un varbūt atvērsim arī 23. un 24. sarunu sadaļu. Melnkalne, mūsuprāt, eh, ir eh, labi progresējusi iestājas sarunās ar Eiropas Savienību, ņemot vērā, ka šogad būs parlamenta vēlēšanas Melnkalne, tad visām politiskajām partijām būs jāveido konstruktīvs dialogs ar parlamentu, jo tā ir galvenā vieta, kur īstenot politiskas debatas un uh, tiesiskuma sistēmai ir jāpanāk rezultāti, jo īpaši cīņā pret korupciju un organizēto noziedzību. Kas attiecas uz stabilizācijas un asociācijas procesu ar um, bijušo Donētslāvijas republiku, jeb Maķedoniju, jeb Fairam, uh, tā joprojām ir trausla situācija, kas ir ietekmējusi arī ES reformu procesu šajā valstī, un šī parlamenta deputāti uh, ir bijuši ļoti aktīvi uh, Eh, ne tikai lai eh, izvērtētu, bet arī atrisinātu situāciju pairom. Jūnija un jūlija politisko mm, nolīgumu ieviešana brīvas eh, un taisnīgas vērēšanas 2016. gada aprīlī. Tās visas ir svarīgas lietas, lai atgūtu sabiedrības uzticību politiskajai sistēmai. Par Albāniju. Albānija ir panākusi būtisku progresu Uh, risināt uh, svarīgus jautājumus iestājas sarunās, bet ir uh, vēl jāstrādā, piemēram, ir jāpieņem tieslietu reformu pakete. Pat ja um, tā ir uh, vēl agrīnā fāzē, bet mēs uh, atbalstām pozitīvo notikumu attīstību attiecībās ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu. Un um, uh, tā atgriežas uz reformu ceļu, pieņemot jūlijā reformu darba kārtība. Uh, Un ir būtisks progress panākts, eh, un tas vēl ir jāpanāk, eh, lai eh, virzītos uz priekšu, mm, domājot par ceļu uz Eiropu. Valsts institūcijas Bosnijā ir trauslas, jo ir referendumu plāni, un Kosovā mēs atbalstām stabilizācijas asociācijas nolīgumu parakstīšanu. Mēs ceram, ka uh, to varēs noslēgt pavasarī pēc Eiropas parlamenta piekrišanas, kas iespējams tiks sniegta janvārī. Tagad noslēgumā daži vārdi. Ņemot vērā to, ko jums šodien izklāstīja, prezidentūra nebūs viegla, un to jau uzsvēru, ka ir jānodrošina tas, ka mēs eksportējam stabilitāti un nevis importējam nestabilitāti. Tas nozīmē, ka mums ir jāīsteno saskaņots Eiropas Savienības uh, politikas, ir jābūt skaidriem šajā procesā. Kaut gan pirmā atbildība, protams, ir kandidātu valsts ziņā, bet eh, mums ir eh, jāapzinās, eh, ka ir svarīgi šie paplašanāšanās reģioni pie Eiropas Savienības robežām. Visā šajās valstīs ir pamatiesība un tiesiskuma un uh, Eh, tiesu sistēmas jomā daudz trūkumu un daudz, kas vēl ir jāizdara, pirms valsts varēs iestāties Eiropas Savienībā, bet ir svarīgi nenovērsties no šīm valstīm. Visās šajās valstīs mēs eh, runājam eh, par to, ka um, ir jāvērtē, kāda tad ir vajadzīgie soļi attiecīgajā valstī, attiecīgajā situācijā. Turcija ir svarīgs partners daudzās jomās, kuras minēju. Uh, un ir skaidri redzams, ka Rietumu Balkāni ir Eiropas daļa, un galu galā šīm valstīm vajadzētu iestāties Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienībai un dalību valstīm ir jāpalīdz šīm valstīm pārējais procesā un eh, jāsniedz pareizs atbalsts. Mēs kā prezidentūra esam eh, apņēmušies pēc iespējas labāk palīdzēt pakšanāšanās procesā, ņemot vērā uh, um, kritērijus, bet uh, daudz kas ir dalību valstu un arī kandidātu valstu pašu rokās. Es ceru, ka prezidentūras laikā, katrā ziņā mēs mēģināsim, mēs strādāsim, lai um, novadītu efektīvu prezidentūru, uh, mēs centīsimies būt uh, uzticams partners, uh, lai Eiropas Savienība var pieņemt uh, smagus, bet vajadzīgus lēmumus un ieviest reformas. Dažkārt tas nozīmēs vairāk Eiropas, dažkārt mazāk Eiropas, bet gal galā es ceru, ka tā, tādējādi Eiropa kļūs labāka, tāda, kas var sasniegt rezultātus, uh, un Eiropas Savienība būs tāda, kas pilda savu pilsoņu uh, gaidas un cerības. Un, uh, Es ceru, ka mēs atgūsim atkal šo so labo um, darb, darba garu un darba stilu. Paldies! Thank you very much! Vēl paldies! Mums jau ir 14 eh, draugi, kas grib izteikties, laiks ir ierobežots, vai mēs varam noslēgt runātāju sarakstu? Ostrovičus, labi. Atjāvjo. But then it's closed. Bet tad saraksts ir slēgts. Vai mēs varam katram atvēlēt pusotru minūti? Piekritīsiet? Labi. Prēdes kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ministrs kungs. Paldies, kas kopā ar mums esmu gandarīts, ka jūs izsakāties par paplašināšanos turklāt Nīderlandes prezidentūras programmu. Man iekļauj nevienu atsaucu uz paplašināšanos. E, Tas ir ārkārtīgs kontrasts starp šo programmu un iepriekšējo uh, Nīderlandes programmu. At, kad eh, paplašināšanās eh, veiksme bija viens no eh, prioritāriem jautājumiem. Šoreiz ir viena vienīga atsauc uz paplašināšanos. Es tikko dzirdēju jūs izsakāmies par vairākām valstīm un uh, dažādiem tematiem, un es gribētu pasvītrot vienu konkrētu valsti, tā ir Bosnija Hercegovina, jūs to pieminējāt. Bija diskusijas parlamentā, gan uz vietas eh, šajā valstī, un pati eh, eh, daži apgalvo, ka eh, tuvāko nedēļu laikā Bosnija Hercegovina iesniegs piestāšanās pieteikumu. Jūs to minējāt un arī jūs sacījāt, ka tur valsts institūcijas ir visai trauslas, ir problēmas ar Republika Srpska, bet es gribētu sacīt, ka ja Bosnijas Hercegovinas pieteikums netieks ņemts nopietni, tas būs ir vislabākais eh, arguments, lai atteiktos turpināt. Tas ir jāpasaka ļoti skaidrs. Paldies par uzmanību. Godamies ministrs, es eh, uzklausīju jūs iepriekšējās konferencēs, un es piekrītu, ka drošības stratēģija ir ļoti nozīmīga daļa. Domāju, ka jums ir ļoti nozīmīga loma eh, šajā ziņā mēs esam vērojuši situācijas pasliktināšanos Irānā, Irākā pēdējo nedēļu laikā, un es domāju, ka šie nopietni eh, tiks skatīti. Tāpat arī ir gan iekšēji, gan ārēji jautājumi, ir no, arī jāatrisina situācija Kiprā, un es gribētu, lai jūs piešķirtu prioritāti šiem jautājumam. Tālāk par paplašanāšanās paketi runājot, es Eh, tikko atgriezos no eh, bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas un eh, ir redzams, ka situācija ir visai nopietna. Komisārs Hāns organizēs vairākas diskusijas šajā nedēļā, un es ceru, ka jūs rūpīgi sekosiet šiem jautājumiem. Un visbeidzot, par 23. ceturto nodaļu ar Turciju un Sērbiju. Mēs parlamentā un afets parlamentā vēlas, lai ar šīm valstīm, šī, valstīm šīs nodaļas tiktu atvērtas, lai progress tiktu panākts, bet vēl aizvien eh, padome nav pilnībā par šādu progresu pārliecināta. Mēs ceram, ka jums tas izdosies un kurdu eh, pie turku, eh, kurdu miera procesa Turcijā mums ir jāstrādā kopīgi. Paldies! Kas move out? Oh, ministra kungs, es vēlu jums un personīgi un Nīderlandes prezidentūrai veiksmīgu darbu. Jautājums par Eiropas Savienību un Izraeli un it īpaši marķējumu jautājumu. Es labprāt gribētu zināt, ko jūs darīsiet prezidentūras laikā, lai politisko klimatu uzlabotu starp ES un Izraēlu. Un viss visu uh, šo jautājumu saistu ar to, ka pēdējo mēnešu laikā bija um, boikota kampaņa no okupētajām uh, teritorijām marķējumu dēļ, un tas ir novedis pie tādas, nu, pilnīgi tādas tā kā um, ļoti negatīvas attieksmes. Uh, pēdējā attīstība, nu, nevar būt. Uh, saistīta ar marķējumu jautājumiem. Nu, tas ļoti um, slikti ietekmē ES eh, e lomu un, un uh, eh, iespēju tuvajos austrumos. Bāleņkungs. Sveicu Kundars kungu, kas pārstāv Nīderlandes prezidentūru. Viņš ļoti pamatot teica, ka mums ir jāfokusē mūsu uzmanība jāierobežo mūsu uzmanība. Un šī prezidentūra ir atšķirīga no uh, tās prezidentūras, kas bija pirms Lisabonas līguma pieņemšana. Runāšu par trim punktiem. Pirmkārt, mans viedoklis un Aldis viedoklis ir tāds, ka Schengens ārējās robežas ir jānodrošina. Tas nenozīmē, ka tās ir jāslēdz, bet tām jābūt drošām. Tā tad jābūt spējīgiem mums uh, atšķirt tos, kas ierodas uz Eiropu meklējot darbu, un tos, kas ierodas Eiropā meklējot aizsardzību tāpat arī tie, kas ir um, teroristi vai ar kriminālu pagātni, tos mums jāspēj uh, izfiltrēt un neielaist. Tā jābūt vienai no Nīderlandes uh, prioritātēm. Parlaments un komisija jau vairākus plāns ir iesnieguši, tie ir jāīsteno. Otrs jautājums - Krievija. Krievija ir ilgstoši pārkāpus starptautiskās uh, tiesības, tai jāatgriežas uz um, starptautisko tiesību ceļa, tas sakāms par Krīvu, Moldavu un tā tālāk. Citādi sankcijas nevar atcelt. Un uh, tāpat uh, par uh, NH17 lidojumu Ministrs pilnīgi pamatot teica, ka tie, kas ir atbildīgi par šo šausmīgo nelaimu un lidmašīnas notriekšanu, tiem jāstājas tiesas priekšā un prezidentūrai aktīvi jāstrādā. Un trešais, pēdējais punkts, tuvējos austrumos mums ir ļoti nozīmīga loma. Mums ir jāīsteno ne tikai tā sauktā maigā vara, bet arī tā sauktā hardpower, jeb spēcīgā striktā vara. Nākamais runātājs Haģi Georgiju kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, ikviena prezidentūra apgalvo, ka tai ir eh, jāveic sagatavošanas darbs nākošajai prezidentūrai. Un šāda sistēma nedod iespēju patiesu kolektīvam darbam. Un manuprāt, ir nepieciešams, lai valsts uzņemtos atbildību rīkojoties visas Eiropas Savienības vārdā. Otrs jautājums. Turcija pamazām kļūst par otro Sīriju. Ja Eiropas Savienība to neņems vērā un ne, neveiks saskaņotas pasākumus, tad tā saskarsies ar jaunu kurdu bēgļu vilni no Turcijas šoreiz, kuri dosies uz Eiropas Savienību patvērumu meklējumos. Un visbeidzot gribētu jautāt Broka kungam, vai viņš varētu mums paziņot, vai un kad mēs varēsim apmeklēt Diarbakīras eh, reģionu, kurā notiek kaujas, kurā tiek nogalināti civiliedzīvotāji. Un vai nevajadzētu kaut ko darīt, kaut ko Sīrijas bēgļiem Turcijā? Paldies, mēs pavasarī bijām Turcijā un ļoti intensīvi diskutējam par kurdu jautājumu ar dažādu partiju pārstāvjumu. Tikšos arī šodien par šo jautājumu un katra frakcija var doties arī uz Turciju. Tagad Sargentīni kundze. Paldies, priekšstādātājs kungs, priekšstādātājs kungs un sveic arī ministru kungu. Aprīļa sākumā būs referendums par Ukrainas asociācijas nolīgumu. Nīderlandes valdība ir paldies pozitīvu viedokli, arī Nīderlandes parlaments ir pieņēmis lēmumu par, un nevienam nav jāskaidro, kādas sekas. Uh, tam var būt, ja Nīderlandes iedzīvotāji pret asociācijas nolīgumu balsotu. Un kādas sakas būtu mūsu attiecībām ar Ukrainu un Krieviju? Tādēļ mans jautājums jums, eh, kādi plāni eh, Nīderlandes eh, valdībai ir? lai veiktu kampaņu, lai iedzīvotāji balsotu par asociācijas nolīgumu. Paldies. Plenkovičs. Plenkovičs kungs. Thank you very much, Mr. Brok. Paldies, Brok kungs. Ministra kungs. Paldies eh, par jūsu prezentūras prioritāšu skaidrojumu. Eh, man ir divi ļoti sensitīvi un svarīgi jautājumi Nīderlandē un tās prezidentūra. Viens attiecas uz Bosniju un Hercegovīnu un otra uz Ukrainu un manu kā delegācijas savadītāju kapacitāti. Jūs sacījāt ievadvārdos, ka jūs uzsāksiet prezidentūru ar vēsprātu un karstu sirdi. Bosnija Hercegovina ir ar īpašu nozīmi. Parlamentā mēs pieņēmām rezolūciju Srebrenicas 20. gadskārtas sakarā Un šogad, 20 gadus pēc Daytonas, tiek organizēta svarīga konference, un mēs saprotam, ka Bosnijas Hercegovīnas vadība ir izlēmusi formāli pieteikties dalībai Eiropas Savienībā. Šis ir svarīgs brīdis ikvienai valstī, un es gribētu lūgt jūs ņemt vērā šo Bosnijas Hercegovīnas Eh, vēlmi, jo dalība Eiropas Savienībā ir tas dzinējs spēks, kas var noturēt eh, eh, valsti līmenī. Un es domāju, ka tas ir ļoti būtisks noiets etaps Bosnijas Hercegovinas attiecībās. Otrs būtisks jautājums ir Ukraina pēc Malaizijas lidmašīnas katastrofas un pēc simtiem bojāgājušo. Mēs no savas puses gribētu jūs atbalstīt, lai vadītu debatas, lai varētu eh, panākt pozitīvu referendumu rezultātu. Paldies! Mevrou Piri. Piri kundze. Uh, thank you, minister. Uh, Paldies, ministra kungs, deputāti Piri. Kā Jūs sacījāt Nīderlandes prezidentūru tuvāko gadu laikā saskarsies ar daudziem izaicinājumiem, bet es gribētu konkrētāk runāt par Turciju. Kā jūs vērtējat Turcijas valdības gatavību šajā brīdī no savas puses ieviest kopīgo darbības plānu migrācijai. Protams, mēs varam piekrist, ka Turcija ir prioritārs partneris sadarbības sakarā par šo nozīmīgo jautājumu, un pat, ja Kipras jautājums tiks atrisināts, tad politiski mērķi, lai atvērtu 23. un 4. nodaļu par tiesiskumu, tā skaitā un arī jūs atsaucāties uz preses brīvību un tiesiskumu šajā valstī, jo Eiropas Savienība, tai skaitā padome, ir pārāk ilgi klusējusi pēdējo mēnešu laikā par šo jautājumu. Un visbeidzot, kolēģi jau daži to norādīja, manuprāt, mēs saskaramies ar ļoti nopietnu situāciju Kurdistānā. 300 tūkstoši pārvietoti civa, eh, simtiem civiliedzīvotāju nodz, eh, ir gājuši bojā pagājušajā naktī septiņi vai astoņi PKK uzbrukumi notika šajā reģionā. Un es gribētu dzirdēt no ministra, ko un kādā veidā Nīderlandes eh, prezidentūra ir iecerējusi, lai izvairītos no situācijas eskalācijas. Paldies, nākošais runātājs Fotīgā. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, sveicam jūs parlamentā un man vislabākie novēlējumi jūsu prezidentūrai. Man būtu vismaz trīs jautājumi, kuru sakarā es gribētu dzirdēt jūsu komentārus. Nesen Krievijā bija vairāki ļoti aizdomīgi nāvis gadījumi, iekļau, ieskaitot vairākus augstranga drošības virsnieks, un vakar ir mīris izcilais žurnālists disidents Vladimirs Privrovskis. Es gribētu dzirdēt jūsu komentāru par šiem notikumiem. atceroties savus draugus, kur gāja bojā Smoļenskas katastrofā, es gribētu dzirdēt e, jūsu komentāru par e, reisa MH17 katastrofas izmeklēšanu. Trešais jautājums ir Grūzija. Un Gazprom ietekme uz Eh, Grūzijas er, enerģijas drošības politiku ilgā termiņā, un arī es eh, gribētu atbalstīt deputātu Blenkoviču sacīto par Ukrainu. Paldies! Thank you, President. Minister. Paldies, priekšsēdētājs, deputāta Šākē. Es gribētu dzirdēt uh, Jūs komentāri par Irānu, par Krieviju un asociācijas nolīgumu ar Ukrainu, jo e, notiks mūsu valstī ļoti nozīmīgs referendums. Varbūt e, jūs varētu paskaidrot, kāpēc Nīderlandes valdība ir paziņojusi, ka tā kampaņa nerīkos. Un varbūt mēs varētu ko darīt šajā sakarā. Jūsu sacītais par stabilitātes eksportu ir jāapsveic, izņemot to, ka praksē mēs ar to nesaskaramies pārāk bieži. Vai jūs piekrītat, ka ieroču eksportu uz Saudarābiju pārtraukšana būtu viens no veidiem, kā mēs varētu novērst nestabilitāti vai pat eksportēt stabilitāti uz eh, vidēju austrumu reģionu? Nereti mēs redzam, ka principi ir nevis stabili, bet eh, gluži otrādi nestabili, un mēs tirzniecībā vairāk domājam par īstermiņu pašu interesēm. Konkrēti tas attiecas uz eh, vienošanos starp eh, Eiropas Savienību un Turciju migrācijas sakarā. Tālāk mēs saprotam, ka padomā, padomē nav vienošanās par nepieciešamo finansējumu, un mēs gribētu dzirdēt, eh, kuras valsts un kāpēc oponē. Eh, es saprotam, ka ir ļoti grūti piespiest darboties Turciju, ja tā pati nepilda savus pienākumus. Mums izdevās Eh, panākt vienošanos par migrantu plūsmas samazināšanu, kā Turcija paziņoja, ka tā nespēj hermetiski noslēgt savas robežas ar Sīriju. Mēs zinām, ka daži ir saiknes ar Turciju nereti. Mēs saskaramies ar pro problēmu pārvietošanu no vienas vietas uz citu, kas rezultātus nesniedz. Paldies, nākošais runātais deputāta Hautela. Paldies, priekšsēdētāji! Ministra kungs, sveicam jūs Eiropas parlamentā. Cerīgi raugāmies uz sadarbību ar jums, bet man ir jāatkārto kolēģis Argentīni un Šāks sacītais par referendumu. Manuprāt, šis būs pirmais referendums Eiropas Savienībā, kurš tiešā veidā attiecas uz uh, ārējām attiecībām, un es domāju, ka jūs nesniegsit mums izvairīgu atbildi, jums ir ārkārtīgi liela atbildība asociācijas procesā ar Ukrainu un Moldevu, un šis jautājums nedrīkst tikt instrumentalizēts dažās iekšējās lietās. Katrā ziņā mēs nekādā veidā nevēlamies iejaukties jūsu iekšējās lietās, bet paturiet, paturiet prātā jūsu valdības iepriekšējās kļūdas, kad valdība izlēma kampaņu nerīkot, jo ja nu, nolīgums netiek panākts, īstenots, tad tas nozīmē, ka Ukraina un citas austrumu partnerības valstis nonāk vēl vairāk Krievijas ēnā Mēs nedzirdējām daudz no jums par Krieviju. Kā jūs e, domājat sekot starptautisko notikumu attīstībai? Šobrīd ir aptuveni desmit likumi, kas ir ļoti represīvi attiecībā pret pilsonisko sabiedrību un brīvību Krievijā. Vai Nīderlandes prezidentūra spēs pavērst pretējā virzienā šo tendenci mūsu attiecībās? I'm sure that the Dutch foreign minister will make sure that it will be. Esmu gandrīz vai pārliecināts, kā Nīderlandes eh, eh, prezidentūra vēlas panākt pozitīvu rezultātu referendumā. Tagad nākošais runātājs deputāts Korbins. Paldies, priekšsēdētāji. Kunētkungs sacīja, ka Mēs esam vienīgā demokrātiski ievēlētā Eiropas Savienības struktūra un Eiropas parlamentam ir reāla ieteikme uz Eiropas lietām. Priekšsēdētājs atzīst, ka mēs esam ārkārtīgi sarežģītā situācijā un es vēlos jautāt, varbūt sarežģītā situācija ir tā, ka ir tāpēc, ka demokrātiski ievēlētiem parlamentam ir jālietekme uz Eiropas lietām. Paldies! Hvala vam lijepo. Želim se zahvaliti gospodinu ministru na uvodnom izlaganju, no imam jedno... Paldies priekšsēdētāji. Paldies par ievadu eh, vārdiem. Man ir viens konkrēts jautājums kas attiec uz Eiropas dienvidus austrumiem uz Bosniju un Hercegovīnu. Ievadvārdos jūs sacījāt, ka jūs nevēlaties eksportēt stabilitāti vai importēt nestabilitāti. Ja tas tā ir, mēs vēlamies, lai būtu visaptveroša pieeja Bosnijai, Hercegovinai, Nesen mēs atzīmējam 20. gada dienu Daytonas nolīgumam, bet mēs nedrīkstam aizmirst Srebrenicas genocīdu. Tāpēc es uzskatu, ka viena no Nīderlandes prezidentūras prioritātēm ir jābūt, pie, ir, jā, ir pieņemts Bosnijas Hercegovīnas dalība, dalības pieteikumu. Šādā veidā mēs dotu impulsu Bosnijas Hercegovīnas institūcijām, lai tās ieviestu vajadzīgos kritērijus. Reforma ieviešana būs būtiska, bet tādā veidā mēs parādīsim, ka mēs uzticamies Bostie Hercegovinai un mēs tādā veidā atrisinās Serbska republika referendumu jautājumu. Mēs parādītu, ka mēs atbalstam Bosnijas Hercegovinas Eiropas koordināciju. Nākošais runātājs Anna Gomeša. E, es piekrītu jūsu dilemai eksportēt stabilitāti un mazināt nestabilitāti. Un es e, arī piekrītu tam, kādas seks varētu būt referendumam par Ukrainas asociācijas nolīgumu. Vai mēs varam e, panākt kādu progresu eksporta stabiliz, stabi, stabilitātes eksporta ziņā uz Sīriju. Ja mēs turpinām eh, sadarboties ar Saudi eh, Arābiju tāds, mēs varam nonākt pretrunās. Tāpat arī ir zināms pretrunas eh, Turcijas sakarā, kā to norādīja Katī Pīrī. Un eh, nākošā vieta vissliktākā, kur nestabilitāte eksportēt, ir Lībija. Mēs nespējām nodrošināt. Talk about uh, hybrid warfare, cyber war and all that, but we want, we need basic CSTP and we don't see it any. Mums neizdevās atrisināt problēmas iepriekš. Uh, Gan PSRS, gan Vācijas Demokrātiskās republikas sakarā pagātnē nevajadzētu, uh, lai mēs pieļautu šādas kļūdas iepriekš. Jā, vielen dank, Herr Minister. Es ist... Paldies, ministra kungs. Kolēģi par uh, referentu Nīderlandē jau uzdev jautājumus, vai mēs varam pieņemt uh, ka Nīderlandes diskusijās tiks iekļauts arguments, ka ja pretinieki pret šo dokumentu uzvarētu, tad tas atbalstītu tādu politiku, kas ir provocējusi MH17 notriekšanu un būtu par labu šim jautājumam. Vai jūs domājat, ka ziņojums par šo MH17 būtu uh, Eh, politisks jautājums, vai arī tas eh, būtu jāvērtē kā jautājums, kas interesē eh, tos, kas ir tuvinieki un, un, un, un, izdī, un, un bijuši mm, rados ar bojāgājušajiem. Jautājums par drošību. Eiropas baltā grāmata par drošību un aizsardzību aizsardzību, vai par šo jautājumu būtu jārunā, un vai jūs varētu vēl sīkāk par šo jautājumu pastāstīt. Un pēdējais jautājums par Turciju. Jūs apzīmējāt Turciju kā vienu no svarīgākajiem partneriem, jums noteikti ir taisnība, bet šim būtiskajam partnerim. Uh, to vajadzētu aprakstīt, ievērot visus sarežģītos aspektus. Es domāju, ka šeit ir jautājums par bēgļiem un nevar uh, aizmirst to, ka Turcijas dienvidaustrumos ir kas tāds uh, līdzīgs pilsoņu karam Abakirā un citās vietās. 200 tūkstoši cilvēki jau ir bēguši no šīs. Uh, um, no šī reģiona, un es domāju, ka šeit arī mums daudz skaidru vārdu jāsaka. Paldies! Ist Austrovičius. Mm. Austravičijos kungs. Ministrā. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, visi visdrīzāk piekritīs tam, ka Ukrainā ir daudz iekšēju izaicinājumu. Pēc referenduma jūsu valstī varētu parādīties cits izaicinājums. Es no sirds ticu, ka jūs un jūsu valdība darīs visu iespējamo, lai Eh, izsvērtu visus par un pret kopā ar pilsoņiem, un, manuprāt, par argumentu būs vairāk jūsu darba kārtībā. Bet vai ir paredzēts arī B plāns, ja kaut kas notiek mums nevēlamā virzienā? Un vai šajā gadījumā jūs varētu darīt savu, zinām, savu viedokli? Otrkārt, Krievija attiecībā uz mūsu uh, brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar uh, eh, tās kaimiņu valstīm izturas visai negatīvi. Vai mums ir jāskaidro Nīderlandiešiem, cik nozīmīgi ir brīvās tirdzniecības nolīgumi? Kā jūs rīkosieties sakarā ar Krievijas attieksmi pret PTO uh, eh, noteikumiem un tās rīcība pret Ukrainu, Gruziju vai Moldovu. Un visbeidzot, NATO samits Varšavā. Vai jums ir iecerēts skatīt kopīgās drošības politikas jautājumus, ko Eiropai ir nepieciešams vairāk eh, kopējās aizsardzības. Ministra kungs, eh, vārds jums atbildēja. Paldies, Brokkungs, es vēlos pateikties eh, apfed deputātiem par ļoti svarīgajiem uzdotajiem jautājumiem un kas arī liek pievērst uzmanību šiem drošības un aizsardzības jautājumiem nākošajā padomē. Es mēģināšu atbildēt uz visiem jautājumiem, bet eh, tomēr eh, kopīgās drošības ārpolitikas jautājumos prezidentūra ir atšķirīga no tās, kas eh, notika 2004. gadā, un tīpaši pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās Un jānorāda, ka ir daudzi jautājumi, kas ir nozīmīgi atbalstīšanai ar Jordāniju, ar Libānu, ar Turciju, ar Āfriku. Un eh, svarīgs šeit ir migrācijas un attīstības jautājumi. Un daudzos jautājumos eh, konkrētāku atbildi varēs sniegt augstā pārstāve, kuru es atbalstīšu ar prieku tās darbā, jo uh, daudz jautājumu šeit attiecas ne tikai e, tīri uz Nīderlandes prezidentūru. Jūs runājāt par stabilitātes eksportēšanu un nestabilitātes importēšanu. E, kolēģis ministra Hannes uzstāsies ārlietu komitejā, lai runātu par kopīgo drošības un ārā politiku, atvainojot kolēģi e, Hennesa. Un ir nepieciešams tas, lai mums būtu pārliecinoša Eiropas drošības un aizsardzības e, stratēģija. Pasauli mainās tik strauji un apkārt Eiropai ir tik daudz e, valstu, kas ir palielinājušas vai samazinājušas savu ietekmi, un mums ir jāstiprina mūsu politikas. Varbūt vēl pirms pieciem, sešiem gadiem mums likās, ka mēs varam gatavot tekstus un redzēt, kas ar tiem notiek. Un uh, Eh, cerēt, ka mūsu rīcībā esošie instrumenti darbosies visās situācijas. Tagad mums ir jārīkojas politiskāk, un mums ir nepieciešams precīzas reģionālas politikas, kā mēs šodien runājam par Balkāniem, par Sīriju, par Ziemeļāfriku. Tāpat arī mūsu pozīcija ir atšķirīga ja mēs redzam, kā notika valetas sarunas, tad situācija ir pilnīgi atšķirīga nekā pirms dažiem gadiem. Tagad mēs pieprasām kaut ko no citām valstīm, mēs ne, ne tā, nesanākam tikai ar sarakstu, ko mēs vēlamies. Eh, varas politika kļūst par nopietnu daļu šīm stabilitātes eksportam, nestabilitātes importam, un prezidentūra strādās pie tā, lai Eiropas eh, drošības stratēģija tiktu attīstīta un novestu pie konkrētiem rezultātiem, kas tiek sagaidīti mūsu drošības un ārpolitikā par jūsu uzdotajiem jautājumiem. Es atbildēšu sekojoši. Pirmkārt, daži jautājumi attiecībā uz paplašināšanos, un iesākumā es gribētu pieminēt šķiet Sprēda kunga un vēl citu uzdoto jautājumu par Bosniju Hercegovīnu. Manuprāt, svarīgi ir apzināties to, ka pēdējā gada laikā padomi ir izņēm, uzņēmusies vairākas nozīmīgas iniciatīvas, lai atbalstītu Bosniju Hercegovinu reformu eh, procesā, tīpaši apvienotās karalists Vācijas iniciatīva, kas tika plaši atbalstīta padomē. Un tas devā pozitīvu impulsu un palīdzēja panākt pozitīvu rezultātu. Protams, es apzinos arī uh, E, vēstījumu no Bosnijas valdības e, par nodomu iesniegt e, dalības pietiek, pieteikumu janvārī. Un, ja nekļūdos, tad lēmums jau ir pieņemts šāda pieteikuma iesniegšanai, un, protams, mēs to pieņemsim un nosūtīsim tālāk uz padomi. Mēs esam godīgs starpnieks un māklers, mums ir ļoti ciešas attiecības starp manu valsti un, un Bosniju, bet e, padomas kompetence ir lemt, vai attiecīgie kritēriji ir izpildīti un sniegt atzinumu par šo pieteikumu. E, ir skaidrs, ka Bosnijas lēmējiestādes ir parādījušas krietnu progresu darba kārtības izpildīšanā un 2015. gada e, decembra padomis galavārdā ir pieņemti arī attiecīgi e, secinājumi. Tālāk par Turciju runājot. Pirmkārt, vēlos norādīt, ka šobrīd tie ir prioritāri jautājumi Eiropā domē, jo mēs redzam, ka šeit sanāk kopā uh, sarunu procesa ticamība attiecībā uz Turcijas iestāšanos tālāk ir migrācijas jautājums, uh, kuru pieminējāt praktiski jūs visi un kas ir ļoti būtisks, lai nodrošinātu to, ka vienošanās starp Eiropas Savienību un Turciju tiek īstenota. Un treškārt, saistībā ar šo varbūt neformāli, bet neformāli tā ir politiskā situācija. Pirmkārt, runāšu par to, kā jānovērš tas, lai Turcija kļūtu par otro Sīriju Otrkārt, par preses un pamatbrīvībām Turcijā es eh, saprotu un atbalstu jūsu bažas, mēs tās risināsim ne tikai divpusēji, bet arī Eiropas Savienībā un attiecībā uz iestājas procesu. Tā būs būtiska diskusija sadaļa ar Turciju. Ceļu kārta ir sekojošā, iestājas sarunas ir labākais instruments, lai stimulētu reformas, un arī Turcija ir iecerējusi operat īstenot Eiropas vērtības, un tāpēc būtu nozīmīgi skatīt 23. un 24. nodaļu, lai varētu atrisināt tās bažas, kuras pastāv ar eh, preses brīvību un tiesiskumu. Kā jūs zināt, šobrīd divpusēji šīs nodaļas bloķē Kipra, un kamēr Kipra turpinās šādu bloķēšanu, šīs nodaļas nevar tikt atvērtas. Komisija ir paudusi apņemšanos pabeigt sagatavošanās darbu turpmāko nodaļu atvēršanai. Es domāju, ka tā ir solījusi veikt sagatavošanās darbu 15., 24., 26. nodaļai uz šī gada pavasaru, un mēs esam gatavi atvērt jaunas nodaļas, ja komisija uzskata, ka nepieciešamie priekšnosacījumi ir izpildīti. Bet pilnīgi noteikti tas vai nodaļa tiks atvērta, vairāk ir attīst, atkarīgs ne tikai no prezidentūras, ir jāpiedalās visām dalībvalstīm, un arī e, komisijai ir savs e, atzinums jāsniedz. Tālāk par situāciju Turcijas dienvidu austrumos. Vairāk no jums norādīja, ka situācija ir satraucoša un mums ir nepieciešams panākt e, uguns pārtraukšanu un mieru procesu atsākšanu, un es aicinu visas puses šeit iesaistīties, lai neveidotu lielu skaitu iekšēji pārvietot to eh, bēgļu tāpat eh, saskaņā ar NVO ir desmitiem bojā gājušo civiliedzīvotāju, cilvēki paliek bez elektrības, bez gaismas, skolas tiek slēgtas, materiālie zaudējumi sasniedz lielus apmērus, it īpaši civiliedzīvotājiem šajā apgabalā. Protams, Turcijas valdībai ir tiesības rīkoties e, pret teroristu uzbrukumiem, tā skaitā pret PKK, bet darbībām ir jābūt proporcionālām un cilvēktiesību jautājumam ir jābūt centrālam un decembrā padomes secinājumos ir aicināts noteikt uguns pārtraukšanu šajā apkapalā. Mums ir jārīkojas eh, proaktīvi. Kipras sakarā vēlos pieminēt, ka būs vērojama pozitīva attīstība, mēs esam optimistiski un sarunas ar dažādiem sarunu dalībniekiem pēdējo dienu laikā. Ir vieši cerības, politiskais atbalsts starptautiskajā kopienā pastāv, un mēs esam e, cieš, e, tiešā veidā šeit iesaistīti. Daudzi akī jautājumi un vēl citi ir e, ļoti svarīgi sarunu gaitā, un mums ir cerīgi jāraugās uz pozitīvu rezultātu. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai mēs varētu nodrošināt eh, apvienošanos Kiprā. Tas būtu ļoti nozīmīgi Eiropai, ja šis jautājums tiktu atrisināts. Es Arī zinu, ka Junkera īpašais pārstāvis nepārtraukti ir uz vietas. Tālāk par migrāciju. Šis ir prioritārs jautājums un mēs prezidentūrā ikdienā pie tā strādājam. Daudz no jums nominēja, norādīja to, cik e, būtiska ir uzticēšanās starp valstīm un valsts iekšienē. Mēs apzināmies, ka šī jautājuma risināšanā ir nepieciešams vairākas komponentes, un viena no tām ir stiprināt ārējo robežu kontroli, lai nodrošinātu pienācīgu skrīningu tiem, kuri ierodas. Otrkārt, sadarbības jautājumu Eiropas iekšienē lai mēs varētu sadarboties ar maksimāli daudzām valstīm, lai risinātu šo lielo humanitāro krīzi, un trešais elements ir saistāms ar tām diskusijām, kas notiek ar Turciju. Turcijas monitoringa iespējas bēgļu kriezei ir tiesa, ka mēs vēl pagaidām nesam pietiekami daudz vērojuši īpaši bēgļu līmeņa samazināšanos no Turcijas. Bet domāju, ka jāuzsver vēlreiz, un tā ir Frederikas Morgarīni pirmā atbildība, ka mēs visi ikdienā atbalstām miera procesu Mani personiski šokē tas, ka pēdējo pāris gadu laikā esam saskārušies ar eh, tik strauju krīzes paplašināšanos. Tāpat arī prezidentūra cieši sadarbosies ar visām valstīm, kurās norāda, ka tām ir jāsadarbojas miera procesā, taiskaitā ar Krievijas federāciju, ar Irānu, ar citiem partneriem, bet ir ļoti nozīmīgi šo darbu īstenot. Mums ir jābūt proaktīviem, jāatbalsta process Sīrijā, Mēs apzināmies, ka būtisks jautājums ir attiecības ar Irānu un Saudarābiju, un tāpēc eh, augstā pārstāve aktīvi strādā pie šiem jautājumiem. Tālāk par darba plānu ar Turciju. Mēs piekrītam, ka Eiropas Savienības Turcijas samits ir prioritārs. Prezidentūra strādā pie eh, daudziem jautājumiem, tā izskaitā bēgļu jautājuma, bēgļu uzņemšanas. Tomēr tas spēj darboties tikai tad, ja e, samazinās nelegālo imigrantu ieplūdo Turcijas e, Eiropas Savienībā. Turklāt Turcijai ir jāuzlabo uzņemšanas iespējas un Sīrijas bēgļu izvietošanas iespējas Turcijā. Turcijā tas nozīmē arī bēgļu cilvēktiesību ievērošanu, cieņpilnas, pilnu izturēšanos pret bēgļiem un tā tālāk. Tālāk par robežu aizsardzības jautājumu. Kā jūs zināsiet, decembra e, Eiropā domē tika panākta vienošanās un mēs ceram, ka Nīderlandes prezidentūrās laikā mēs varēsim šo jautājumu virzīt tālāk. Manuprāt, tā ir viena no lielākajām mūsu eh, prezidentūras prioritātēm. Mums ir jāatrod līdzsvars starp mūsu nāciju suverenitāti un kopējo atbildību robežu aizsardzībā. Un vēl pāris lietas par citiem jautājumiem, tā skaitā pieskaršos arī Nīderlandes referendumam. Jautājums par attiecībām starp Eiropas Savienību un Izrēlu. Pirmkārt, vēlos norādīt, ka augstās pārstāvis vēstule attiecībā uz produktu marķēšanu no nelegāli okupētajām teritorijām šobrīd ir svarīgi mums visiem, jo tas piešķir skaidrību patērētājiem. Un, manuprāt, svarīgi ir šis process un dorādu vēlreiz, ka šeit nav runas par boikotu. Padomē nav nekādas runas par boikotu. Izrēlai situācija ir ļoti sarežģīta. Ir mainījušies Izraels-Palestīnas konflikta parametri, kurā vēl aizvien atsevišķi jautājumi ir jāatrisina divu valstu risinājums, ir jānonāk pie sarunu procesa, kvartets mēģina pie tā strādāt, augstā pārstāve ir iesaistījusies šajā darbā, bet Katrā ziņā es pilnīgi noraidu jebkādus apgalvojumus par propagandu vai antisemītismu. Tālāk par Krievijas federācijas jautājumu. Man ir skaidrs, ka prezidentūras laikā šis jautājums būs prioritārs mūsu diskusijās, un situācija Ukrainā ir prioritāra, lai ieviestu Minskas divi nolīgumu. Viena no galvenajām prioritātēm Pirmkārt ir atbalstīt reformu procesu, lai nodrošinātu, ka vietējās vēlēšanas var notikt pienācīgā veidā saskaņā ar Ukrainas likumdošanas definējumu, un ir ļoti svarīgi atbalstīt reformu procesu Ukrainā. Ukraina bija ar ļoti negatīvu izaugsmes likmi pēdējo gadu mēnešu laikā šobrīd Ukrainas iedzīvotājiem situācija ir sarežģīta, mums ir jāparāda solidaritāte, un mēs tiksimies ar ministru Klinkinu šajā sakarā. Manuprāt, stabilizācija ir prioritārs jautājums, un līdz ar to es nonāku pie jautājuma par referendumu. Es saprat no jautājumiem, ka Nīderlandes valdība nekādā kampaņā nepiedalīsies. Tās nav tiesa, mēs proaktīvi strādājam. Kā jūs zināt, referendums ir demokrātisks instruments, tāds darbojas arī mūsu valstī, mums ir eh, eh, likums par to uz balstoties uz 400 tūkstošiem eh, savāktu parakstu, mums ir jāliek jautājums uz referendumu un daļa no līguma ratificēšanas procesa ir referendums. Tas ir konsultatīvs un balstoties uz rezultātu, Nīderlandes valdībai būs jāpieņem lēmums par to, kā turpināt sarunas, bet mēs lielu nozīmi piešķīram sabiedrības uzskatiem šajā sakarā. Mēs esam pārliecināti, par to, cik asociācijas nolīgums ir parakstīts, esmu to atbalstījis parlamentā, senātā, un asociācijas nolīgums nozīmē padziļināt mūsu gan ekonomisko, gan politisko sadarbību ar Ukrainu. Pats par sevi tas nepiedāvā dalības perspektīvu un ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt un palīdzēt Ukraiņiem, attīstīt demokrātiju, modernizēt uh, ekonomiku, stiprināt tiesiskumu, un tas ir ļoti nozīmīgi valstī, kas atrodas Eiropas Savienības uh, austrumos. Tāpat arī tas palīdzēs intensificēt mūsu tirzniecību ar Ukrainu. Tā ir valsts ar 45 miljoniem iedzīvotāju un domāju, ka tas būs izdevīgi gan Ukrainai, gan Nīderlandai, gan Eiropas Savienībai kopumā. Līdz ar to mēs aktīvi piedalīsimies šajās debatēs un mēs turpināsim skaidrot Nīderlandes pilsoņiem to, cik svarīgs ir asociācijas nolīgums un arī kolēģiem Eiropas parlamentā. Mēs paskaidrosim šos jautājumus. Protams, mēs augstu novērtējam jūsu atbalstu. Es saprotu, ka Eiropas parlamentam ir e, sava ieinteresētība referenduma rezultātā norāda, ka tas ir nacionāls demokrātisks process un ka tas ir ar savu nozīmi. Vēl par Krieviju es gribēju piebilst, man to vajadzēja sacīt. Iepriekš pēc attiecībā uz Vladimīra Prī Vilavska nāvi mēs esam nobažījušies un mēs vēlamies noskaidrot, kas ir noticis, jo cilvēktiesību jautājums Krievijā mūsuprāt ir nozīmīgs. Pagājušajā gadā tika nogalināts Ņemcaus un mums ir jāpanāk tas, lai attiecībās ar Krievijas federāciju mēs proaktīvi varētu strādāt pie cilvēktiesību jautājumiem. Par eh, Krievijas attiecībā ar PTO šī ir eh, tirzniecības politika un Eiropas kompetence, un es lūkšu kolēģi ministru Plūmenu, kurš ir starptautiskās tirzniecības un attīstības ministrs, uzstāties Intā komitejā 25. janvārī, kad šis jautājums tis, tiks apspriests. Priekšsēdētājs bija vēl daži citi jautājumi, es tikai gribēju mm, būt drošs, ka esmu par tiem runājis referendums Uh, biedrošanās brīvība, uh, kopīgie darbības plāni ar Turciju un dažādiem aspektiem, kas mums ir rūpīgi jāskata. Tālāk uh, MH17 reizes. Es augstu novērtēju solidaritāti, apliecinājumus, ko esam saņēmuši ne tikai no padomas, bet arī no parlamenta. Un pēc šiem eh, traģiskajiem notikumiem un pirmā etapa, kas bija ļoti sarežģīts, lai mēs varētu nogādāt uz Nīderlandi eh, gan lidaparāta, gan bojāgājušo atliekas, es vēlos uzteikt arī izmeklēšanas neatkarību. Jūs esat redzējuši vairākus ziņojumus, un vissvarīgākais ir, lai atbildīgie par šo traģēdiju stātos tiesas priekšā. Diemžēl, kad mēs mēģinam to darīt ar uh, izmeklēšanas padomi, tad drošības padomē mēs saskārāmies ar Krievijas eh, federācijas veto. Eh, tas nenozīmē, ka mēs pārtraucam savus pūliņus um, un arī krimināla vajāšana šajā sakarā ir būtiska, mēs pie tā strādāsim. Vislabākais vajāšanas mehānisms ir vai nu no nacionāla krimināla vajāšana vai valstu grupu tiesa un atkarībā no lēmuma mēs arī attiecīvi rīkosimies. Tālāk par enerģijas politiku, enerģijas savienību un Gazprom jautājums, kas izskanēja, manuprāt, šeit mums ir Jā, nodrošina tas, ka enerģijas savienības principi tiek respektēti, enerģijas savienība uzlabo mūsu energoefektivitāti, tāpat arī nozīmīgi ir pārēj uz tīru enerģiju, to mēs redzējām Kopenhāgenā, un e, arī mums ir jārīkojas saskarā ar konkurences noteikumiem, ar citiem noteikumiem, un tajā pašā laikā mums ir jāsamazina mūsu atkarība no viena vienīga piegādātāja. Šajā sakarā mēs turpināsim strādāt pie šiem jau strateģiskajiem jautājumiem, ne tikai Eiropā, bet arī attiecībās ar citām valstīm, piemēram, Grūziju. Tālāk par Saudarābiju. Mēs esam proaktīvi strādājuši, un Eiropas Savienība izteicās nāvis sodu izpildes sakarā. Mums ir jābūt stingri pret nāvis sodiem. Frederika Morgerīnī to bez kavēšanās norādīja, un mēs nevaram pieļaut turpmāku eskalāciju šajā reģionā. Tālāk par ieroču eksporta jautājumu. Šis ir ļoti būtisks, un prezidentūra arī strādā un notiek diskusijas, ko arm ir svarīgi arī, lai parlamentā šis jautājums tiktu apspriests. Tālāk Lībija. Es nevarēju pieminēt visus jautājumus konkrēti šobrīd man ir daudz jārunā par migrācijas un bēgļu jautājumiem, bet augstā pārstāve atbalsta sarunas par Lībiju. Mēs esam redzējuši pirmo progresu šajā sakarā un, kā jūs zināt, īpašais pārstāvs Keblers ir ļoti aktīvs Lībijas jautājumu sakarā. Pirmais parakstītājs ir Maroka, bet vēlos pasvītrot to, ko sacīja arī Gomeškundze un viss, kas notiek pēc tam, un to ir ļoti grūti paredzēt šobrīd, bet ir skaidrs, ka kopīgās drošības un aizsardzības aspektā bija, kas, tas, kas notiek eh, gan humanitārā, gan drošības aspektā. Es tremendously uh, destabilized uh, throughout. Šeit ir ļoti svarīgs stabilizēšanas jautājums. Un šķiet, ka esmu atbildējis praktiski uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Domāju, ka tas būs sākums proaktīvām debatēm, mums ir daudz kopīgi jautājumu kopīgās drošības un ārpolitikas jautājumos, paplašanāšanās un Eiropas Savienības ārpolitikas ziņā. Paldies par uzmanību! Thank you very much! Liels paldies! Jo īpaši paldies par to, ko jūs teicāt par paplašanāšanos, un es ceru, ka arī turpmāk mūsu sadarbība būs laba turpmākajās nedēļās un mēnešos. Novēlu jums veiksmi prezidentūrā. Sveiki. Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, lūdzu, lūdzu pārtrauciet pļāpāt. Danžāna kungs. Jā. Paldies. Sāksim tagad uzklausīšanu. Tas būs Kalnietes kundzes ziņojums, kas tiek gatavots globālā stratēģija Eiropas Savienības turpmākā virzība. Sveicu šeit uh, mūsu trīs ekspertus, kas ir pie mums ieradušies. Štefans Lēne, kurš uh, šobrīd strādā kopā ar Carnegie Europe. Un mūs jau padomē mocīja. Viņš ir Austrijas pārstāvis. Tad uh, Orcelīnas kundze. Uh, kura ir profesore politisko zinātņu um, nodaļā, tātad Ozoliņas kundze, kur ir un Latvijas universitātes politisko zinātņu departamenta profesora, un Kamils Grānta kungs, kurš šobrīd ir um, strateģisko pētījumu fonda direktors Parīzē. Paldies, ka ieradāties pie mums šodien. Katrā ziņā jūs Aliot Marī kundzes vadībā esat strādājis, kas arī šeit kādreiz bija deputāte. Es domāju, ka šis ir ļoti svarīgs ziņojums, runājot arī par Mogarīnī kundzes plāniem izstrādāt Eiropas Savienības globālo stratēģiju un to viņi ir paredzējis darīt Eiropadomē jūnijā. Tas ir viens no veidiem no mūsu puses eh, ar Kalnietes kundzes ziņojumu eh, paust mūsu pozīciju un izdarīt eh, ietekmi un virzību pareizajā virzienā. Mēs parlamentā bieži vien sakām, ka Eiropas Savienībai ir daudzi strateģiskie partneri, bet nav stratēģijas. Un es domāju, ka, diemžēl, tas pat vismaz daļēji ir taisnība. Varbūt jūs mums varētu palīdzēt ieskicēt galvenās prioritātes, kas ir nepieciešamas, lai mums būtu funkcionējoša darbības eh, ārpolitika mūsu kaimiņu valstīs un arī eh, tālāk aiz mūsu robežām. Un ir svarīgi, lai eh, tā nebūtu tikai maigās varas tālāka attīstība, bet lai mēs uh, zinātu, ka maigā vara darbojas tikai tad, ja mēs ticami uh, darbojamies drošības un aizsardzības jomā. Un, uh, ja tas um, tiek um, veidots tā, ka to var arī izmantot. Kalnietes kundze, lūdzu jums vārds īsam ievadam. Lūdzu jums vārds. Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšsādātāji, godātie eksperti un kolēģi. Es gribētu pateikties ekspertiem par to, ka viņi pieņēma mūsu ielūgumu ierasties un dalīties savās pārdomās par Eiropas Savienības globālo stratēģiju ārlietām un drošības politikai. Mēs visi apzināmies, ka globāla stratēģijas izstrāde Eiropas Savienībai nav vienkāršs pasākums, bet tas ir ļoti noderīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka. Um, joprojām eh, ir ļoti atšķirīgas stratēģijas lielās eh, Eiropas Savienības dalībvalstīs, un eh, Eiropas Savienība vienkārši nespēja darboties stratēģiski, un tāpēc darbs, ko veic augstā pārstāvi, ir uzteicams. Mēs gaidām, ka jūnijā šogad viņa pabeigs savu darbu pie stratēģijas. Viņa ir uzsākusi diezgan plašas konsultācijas ar dalību valstīm domātnes un parlamentārieši arī tiek iesaistīti. Eiropas parlaments mēs arī dosim savu ieguldījumu šajā procesā. Man ir prieks, ka man ir privilēģija būt par šo, parlamentu referentu par šo stratēģiju. Dārgie kolēģi, jūs tikko saņēmāt ziņojumu projektu, kuru mēs apspriedīsim ārlietu komitejā turpmākajos mēnešos. Es Eh, sagaidu, ka mēs izveidosim tādu spēcīgu dokumentu, kas atspoguļos parlamenta nostāju par Eiropas Savienības globālo stratēģiju, eh, kuru plenārsēdē aprīlī apstiprināsim ar plašu vairākumu. Es gribētu pateikties saviem kolēģiem komitejā, kuri ir eh, devuši jau ļoti būtiskus ieteikumus, ieguldījumus šajā ziņojumā jo īpaši Mišelai Aljomarī par viņas lielisko ieguldījumu ziņojumu projektā. Es uzskatu, ka globālajai stratēģijai vajadzētu e, pievērsties nelielam skaitam galveno prioritāšu, un tāpēc savā ziņojuma projektā es piedāvāju pievērsties galvenokārt trijām. Pirmkārt, aizstāvēt Eiropas valstis, sabiedrības un vērtības. Otrakārt, stabilizēt Eiropas plašāko uh, e, ka, kaimiņu teritoriju. Un treškārt, Eiropas Savienībai ir jākļūt eh, par spēcīgu partneri uz noteikumiem balstītā pasaulē. Es uzskatu, ka šajos eh, trauksmainījos laikos Eiropas Savienības ārpolitikas veidotājiem ir skaidri jāapzinās, kādi ir izaicinājumi, ir ar vēsu prātu jāizvērstē problēmas un ir jābūt spēcīgai politiskajai gribai īstenot mūsu spējas, lai veidot kopīgu rīcību gan diplomātiski, gan ekonomiski, gan politāru militāri Tāpēc es gribētu tiešām aicināt mūsu ekspertus šodien padomāt par to, kas viņuprāt ir prioritātes un realistiskie mērķi, kurus noteikti Eiropas Savienības ārējā darbībā, kas, protams, ir cieši saistīti ar mūsu iekšējām politikām un lēmumiem. Bez skaidras un realistiskas vīzijas mums neizdosies uh, izaicinājums pārvērst iespējās un atgūt līderību globālajā mērogā. Paldies par uzmanību! Lielas paldies! Tagad pāriesim pie debatēm. Lēnas kungs, lūdzu, jūs esat pirmais. Paldies priekšsēdētāji, paldies Kalniec kundze, paldies par uh, ielūgumu. Man ir liels prieks būt šeit. Dāmas un kungi, man lūdza komentēt vienu elementu jūsu projektā, proti to ieguldījumu, ko globālā stratēģija varētu dot, stabilizējot Eiropas Savienības kaimiņu valstis. Protams, tas ir bijis ļoti svarīgs elements šajās debatīs, cik plašai vajadzētu būt šai stratēģijai, gan tematiski, gan reģionāli. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienība ir globāls spēlētājs zināmos uh, jautājumos, kad mēs domājam par tirzniecību, par daudzpusēju diplomātiju, bet ir arī tā, ka daudzās jomās uh, Eiropas Savienība ir drīzāk reģionāla vāra. Un tāpēc Eiropas Savienības um, tās arī ir Eiropas Savienības galvenās uh, intereses un arī mūsu ieguldījums Un tad, kad mēs runājam par uh, kodoli izplatību, tur Eiropas Savienībā ir mērena uh, loma Ziemeļkorejā, bet, piemēram, uh, liela loma Irānā. Tātad attālums ir svarīgs, un tas ir skaidrs, ka globālajai stratēģijai ir jābūt uh, reģionāli ļoti fokusētai. Ideālā pasaulē mēs būtu izstrādājuši Eiropas globālo stratēģiju, un tad otrais solis būtu uh, Uh, raudzīties uz dažādajām ārējās politikas dimensijām un izstrādāt uh, apakšstratēģijas, kurās iekļaus konkrētākas idejas par to, kas būtu jādara. Bet tā kā tā ir Eiropas Savienība, dažkārt mēs to darām otrādi, iebačgārni. Ja Un šajā gadījumā ir jau īstenotas dažādas strateģiskas lietas, strateģiski pasākumi, pirms ir izveidota vienota globāla stratēģija. Piemēram, pagājušā gada novembrī uh, tika publiskota um, kaimiņattiecību politika, un tas nav varbūt pareizākais variants, pareizākā pieeja, bet nu tā, nu mēs darbojamies. No otras puses tas, ka Mogarīnī kundze. Uh, um, mm, savā dokumentā. Arī droši vien mēs redzēsim, ka tur ir dažādas uh, pretrunas, bet tas neatvieglo man šodienas uzdevumu. Uh, tātad mums ir šīs apakšstratēģijas, pirms mums ir kopīgā stratēģija. Pārskatītā stratēģija ir interesants uh, dokuments par, pats par sevi. Tā ir ļoti atšķirīga no sākotnējās kaimiņa attiecības politikas, uh, jo toreiz, kad tā tika veidota, Eiropas Savienība bija ļoti optimistiska, un tā bija tāda kā anti-ārlietu politika. Uh, Proti, um, tur nebija runa tik daudz par interesēm, bet uh, vairāk par uh, cīļi struktūrālām pārmaiņām mūsu kaimiņu valstīs. Mēs vēlējāmies tās pārvērst par uh, patiesām demokrātijām, tirgus ekonomikām un uh, tādām, kas ievēro tiesiskumu. Un uh, ja panāktu progresu šajos jautājumos, tad šīs valsts varētu piedalīties Eiropas integrācijā. Šī ideja un stratēģija bija balstīta uz pārāk optimistisku novērtējumu mūsu ietekmei un pārāk maz tika ņemt vērā problēmu jautājumu reģionā. Un jāsaka, ka pēc 11 gadiem, godīgi sakot, tā nav darbojusies šī stratēģija. Šī transformējošā vāra, ar kur tā lepojamies, ir pārgājusi otrā pusē un tā ir tagad eh, kaimiņu valstu pusē. Tātad nestabilitāte, eh, ko importējam no šī reģiona migrācijas terorismu kontekstā, izmaina Eiropu daudz vairāk nekā mēs izmainām kaimiņu valstis. Un ir draudi, ka tas pat tā eh, var pārvērst Eiropas integrācijas kursu, izmainīt to. Un tā ir realitāte, tādā mēs dzīvojam. Um, Tātad mēs uh, saprotam, ka šie ilgtermiņa strateģiskie mērķi var tikt ieviesti vai īstenoti tikai stabilākā uh, um, vidē. Tātad stabilitāte turpmākajos gados noteikti būs uh, viena no galvenajām prioritātēm turpmākajos gados. Eiropas Savienība tur var darīt uh, vairākas lietas ekonomisko sadarbību īstenot, vai arī pirmoreiz šis jaunais jauninājums, kā viņa attiecība politika kontekstā, ir ļoti liels uzsvars uz drošību. Tātad drošības sektora uh, reforma, organizētās noziedzības apkarošana, cīņa pret terorismu. Un tā tālāk, un arī, protams, migrācijas pārvaldība, uh, šie jautājumi noteikti būs ļoti aktuāli nākotnē. Otrs lielais jauninājums ir tas, ka beidzot tiek eh, nopietni uztvērta diferenciācija. Līdz šim eh, bija eh, vienots kritēriju kopums, procesu kopums, kas attiecās uz visām 16 valstīm. Un tas tagad de facto ir uh, mainīts. Uh, ir šī te ideja par uh, tā kā eh, paplašināšanās vieglo versiju, eh, tas attiecināts tikai uz ļoti dažām valstīm, kas ir relatīvi progresīvas. Ir eh, rīcības plāni, kas balstās uz kopīgām interesēm un attiecas uz valstu konkrēto situāciju. Es domāju, ka tas ir ļoti liels solis uz priekšu, arī attiecībā uz um, Tātad arī uz finansēšanu jābūt elastīgākiem instrumentiem, tā to norāda dokuments, un ir jāiekļauj šeit arī eh, dalībvalsts, ir jābūt kopīgai programmēšanai ar trust fondiem un tā tālāk, bet tas viss vēl ir, protams, jāievieš. Vai ir vēl lietas jaunajā dokumentā, kuras man mazāk patīk, ir eh, tāda piesardzīga distancēšanās no šī um, principa vairāk par vairāk. Eh, tā jau bija kļūdaina politika. Uh, un ir jādomā, kā īstenot mūsu vērtības nākotnē, un eh, ir daudz runāts, protams, par to, kā kaimiņu, kaimiņus iesaistīt, bet eh, bez tematiskajiem ietvariem tur daudz satura nav. Un es domāju, ka šajā eh, kontekstā Eiropas stratēģijai ir jāpapildina tas, kas nav noticis, bet joprojām neskatoties uz šiem trūkumiem, tas ir solis pareizajā virzienā, un tas ir solis, ko es uh, sauktu par eh, kaimiņu attiecību reālu politiku, bet vai tas novedīs pie efektīvākas politikas galu galā, es domāju, ka ir iemesli to apšaubīt, un es varu nosaukt trīs lielus iemeslus, eh, kas, eh, kas liek mums tiešām šaubīties, vai tas tiešām darboties. Pirmkārt, finansējums. Nav nekādas norādes par to, ka finansējums tiks mainīts no šiem 15,4 miljārdiem, kas ir programmā šobrīd. Un tas ir tas pats finansējuma līmenis, kāds bija iepriekš, iepriekšējā finansēšanas periodā, bet pa šo laiku, protams, reģionu vajadzības Ukrainas, Sīrijas, Lībijas kreizes rezultātā ir daudz lielākas. Un bez eh, papildināta finansējuma, tā nebūs ticama šī stratēģija. Un ja jūs uzskatāt diferenciāciju nopietni, tad ir daudz vairāk cilvēku vajadzīgs, kas pie šiem jautājumiem strādā komisijā, lai vestu sarunas par konkrētiem plāniem katrai valstī, un ir arī daudz vairāk darba jāīsteno, lai ieviestu to visu. Vai komisijai būs vairāk darbinieku? Nē, ir samazināts uh, personāla apjoms, un tas turpinās. Tātad, cik uzticam tas viss ir, cik realistiski Un treškārt, eh, dalību valstis ir solījušas atbalstīt kaimiņa attiecību politiku, bet uh, savu svāru un savus politikas tās to nav ieguldījušas. Tās ir drīzāk komerciāli virzītas eh, politikas, kas tiek īstenotas. Līdz ar to tas ir kļuvis par tādu birokrātisku, tehnokrātisku procesu un nav panācis to ietekmi, kādu varēja, kā tas bija domāts sākumā. Vai tas mainīsies? Man neizskatās, ka tas mainīsies. Un kas ir galvenais eh, Mogherini stratēģijas eh, ieguldījums? Manuprāt, eh, tas ir tas, ka mums nav vajadzīgs jauns, gudrs, teorētisks dokuments. Pats, ja tas būs briljants, li lielisks, mums ir vajadzīgs process, kas beidzot pārliecinātu valstu un valdību vadītājus uztvert Eiropas politiku nopietni un uh, risināt šīs problēmas, par kurām es runāju, un nodrošināt, ka ir pieejami resursi, instrumenti un pienācīgā uh, dalībvalstu uzmanība, uh, kas uh, palīdz īstenot uh, šo te uh, stabilitātes īstenošanas plānu kaimiņu valstīs. Lai to panāktu, augstajai pārstāvēji uh, tagadējie izaicinājumi ir tiešām jāliek ārpolitikas centrā. Ja viņai nav nekas uh, vērtīgs un interesants sakāms par uh, um, problēmām tuvajos austrumos un migrācijas uh, uh, un bēgļu krīzi, tad viņa riskē, ka tas viss netiks uztverts nopietni. Tātad tā ir tā atslēga, kā uh, to pārvērst par politisku procesu, kas kaut ko beigās izmaina. Ārējās darbības dienas taču um, bija tāda um, birokrātiska, tehnokrātiska procedūra. Šis, šim visam ir jābūt daudz politiskākam procesam. Es augstu novērtēju Mogherīnī kundzes lēmumu beidzot uh, sagatavot šo dokumentu. Uh, manuprāt, tas jau sen bija jāsagatavo. Es uzskatu arī, ka šis process ar plašo uh, konsultēšanos, iesaistot pilsonisko sabiedrību dalību valstis pret ārējušus spēkus, uh, Manuprāt, tas arī ļoti vērtīgs un ļoti labi notiek, bet kas vēl līdz šim nav sasniegts, kritiskā masa vēl nav sasniegta, nav šis uh, grūdienis sasniegts, šis attīstības brīdis, uh, lai šis dokuments nebūtu kārtējais dokuments, bet tiešām tiktu mainīta Eiropas ārpolitikas dinamika. Un es domāju, ka šeit Eiropas parlaments var dot būtisku ieguldījumu. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs ir uh, Žaneta Ozoliņa. Lūdzu, jums vārds. Thank you. Actually, I was the third, but I don't mind to go as the second <laughs> one. Paldies. Es eh, biju iecerēts kā trešā, bet varu uzstāties kā otrā. Paldies par eh, uzaicinājumu izteikties par globālo stratēģiju un arī uh, izteikties par Sandras Kalnietes ziņojumu projektu. Tāpat arī esmu aicināta izteikties vairāk uz eh, izturības eh, jautājumu, bet pirms es runāju par to, es gribētu atsaukties uz dažiem citiem jautājumiem. Pirmkārt, manuprāt, Eiropas globālā stratēģija ir ļoti ilgi gaidīts dokuments, un ja mēs uzlūkojam mūsu vissvarīgo, kā kā partneri NATO politisko sniegumu. Tās eh, spēja sagatavot eh, savlaicīgāk jauno stratēģijas eh, dokumentu. Savukārt Eiro balstās uz 2003. gada dokumentu, kurš no vienas puses ir liels kompliments tiem, kas gatavo dokumentu, kurš bijis gan efektīvs, bet tomēr ik viens dokuments tiek balstīts uz ļoti rūpīgu starptautiskās vidas izvērtējumu. Uh, Un nu, tad, kad tika sagatavot šīs dokuments, starptautiskā vidi bija eh, samērā draudzīga, valstis bija atvērtas, tās eh, meklēja veidot sadarbības iespējas. Diemžēl šodien mēs dzīvojam ārkārtīgi naidīgā vidē. Es gribētu būt optimistiska un paust domu, ka pēc eh, dažiem gadiem starptautiskā vide būs draudzīgāka, situācija uzlabosies. Diemžēl jābūt ir pesimistiskam un jāatzīst, ka kādu laiku mēs vēl dzīvosim naidīgā vidē, kas nozīmē ne tikai kopīgu nostēju veidošanu, kas būtu iestrādāts dažādos dokumentos, bet arī darbības. Un es ar to nonāku pie otrā jautājuma, kur vēlētos jums darīt zinām, un šeit ir runa par principiem, manuprāt, izšķirīgiem jaunai stratēģijai, kas to spētu padarīt par operatīvu un darboties spējīgu. Gribētu nosaukt dažus. Viens ļoti svarīgs princips ir eh, harmonija, saskaņa vai iekš, eh, savstarpējās attiecības starp vērtībām un interesēm. Un es no sirds eh, Augstu vērtēju Frederiks Morgerīni nostāju, kura vairāk kārt formos ir uzsvērus, ka Eiropas Savienība līdz šim ir spējusi ļoti labi definēt, ieviest un aizstāvēt savas vērtības. Diemžēl tā nespēja definēt to, kas ir Eiropas intereses starptautiskajā arēnā protams, mēs varam uzsākt debats un apgalvot, ka ir Eh, vairākas interešu jomas, kas ir definētas, bet starptautiskā līmenī valstīm ir ar tendence eh, darboties saskaņā ar interesēm un vērtības ir daļa no šīm interesēm. Tas ir kā loks, kur intereses veicina vērtības, vērtības eh, veicina intereses. Tāpat arī vēlams ir izprast, kādas intereses Eiropas Savienība aizstāv starptautiskajā arēnā. Tāpēc interešu definējums būtu ārkārtīgi nozīmīgs turpmākajos gados. Vēl viens princips, ko es vēlos pieminēt, es aicinu eh, par pieciem vai četriem C, vai varu veikt cik vien eh, garu formulu vēlaties, bet tā ir kā mantra, ko mēs atkārtojam no vienu dokumentu uz otru, diemžēl šīs te mantras ir ļoti tālas no reālās dzīves. Un šeit es runāju par kooperācijas sadarbību, kohēziju, eh, konsistenci, un es varētu tā turpināt uzskaitījumu bezkarīgi. Mums ir kopīga drošības politika, kopīga ārpolitika, aizsardzības politika, un vēl aizvien šīs politikas ir ļoti fragmentētas. Tāpēc šie ir četri vai pieci C ir ārkārtīgi nozīmīga stratēģijas ieviešana. Nākošais princips, ko es vēlos pasvītrot, ir līdzsvarota pieeja daudziem jautājumiem, kuri attiecas uz kopīgo drošības ārpolitiku. Līdzsvars ģeogrāfiski, austrumpartnerības dienvidu, kaimiņa attiecību daļa un uh, ņemot vērā finanšu ierobežojums, ārējo uh, spiedienu paturēt visu laiku, noturēt šo līdzsvaru. Vēl viens jautājums, kas ir saistāms ar līdzsvaru, ir koncentrēties uz Eiropas un nacionālo interešu līdzsvarojumu. Nākošais līdzsvars ir jāmeklē starp politiķiem un sabiedrībām. Un tagad šeit es varu nonākt pie sava izklāsta ceturtā punkta, e, kur ir jautājums, ko piedāvā Sandra Kalnieta par to, kādām ir jābūt prioritātēm un uz ko ir jākoncentrējas nākotnē Eiropas drošības ārpolitikai. Kā pirmo prioritāti es gribētu pieminēt ciešās saiknes ar NATO. Uh, visdažādākajos veidos, bet, manuprāt, lai pārietu no ad hoc aktivitātēm pie konsekventāka dialoga, ir jābalstās uz jauna veida nolīgumu, līdz ar to formalizēt attiecības starp Eiropas Savienību un NATO, palīdzēs atbrīvoties no daudziem ieganstiem, kāpēc eh, dato valstis nespēja sadarboties, kāpēc šī partnerība ir tik svarīga, jo ja mēs turpinām nākošo prioritāšu sarakstu aizpildīt ar uzdevumiem, tad pirmais no tiem ir saistāms ar pretterorismu pasākumiem ir ļoti grūti šo uzdevumu īstenot bez NATO palīdzības. Mēs runājam par krīzes pārvaldību, un šeit Eiropas Savienība ir uzklājusi e, plašu pieredzi, šeit ir runa arī par dažādu krīžu veidiem, un šī ir tā spēja, kas atbilst NATO spējām, vai mēs e, dubultosim un kāds būs darba sadalījums. Vēl viens punkts, ko es vēlos pieminēt, pirms es sāku runāt par eh, iztur, izturību un pretoties spēju, eh, ir jārunā par budžetu, eh, godājumie deputāti. Ja viens no budžeta pie, pieauguma kritērijiem ir izpēta, tad, godājumie deputāti, lūdzu prasiet no pētniekiem, lai viņu ziņojumi un konstatējumi būtu politikai būtiski. Pētnieki sagatavo miljoniem vērtus pētījumus, kurus, diemžēl, politiķi nespēja praktiski izmantot. Domāju, ka šī ir ārkārtīgi svarīga daļa. Un tagad es pāriešu pie iz, izturības un pret, šajā sakarā ļoti daudz organizācijas. Eiropas Savienība, apvienotās nācijas, NATO atsaucas uz e, izturības jeb reziliences jēdzienu. Protams, es to neizklāstīšu detaļās, bet e, klasiski izpratnē šo jēdzienu ir nolaupījuši e, politiķi no ekoloģiskajām zinātnēm un pie, e, piemērojuši ekoloģisko zinātņu procesus un pārcēluši to uz uh, sociāliem un sabiedriskiem um, procesiem. Es vēlos norādīt, ka rezilience, jeb izturība ir jāizprot ne tikai no adaptēšanās spējas, bet arī kā proaktīva spēja rīkoties gan savā, gan citu vārdā. Un šeit ir runa par spēju ne tikai sekot, bet arī veidot, piemēroties spējīgas sabiedrības un kreatīvas sabiedrības. Un noslēgumā mans pēdējais punkts, par ko es vēlos runāt, ir ir tas, ka esmu gandarīts, ka šajā tekstā ir iekļauts aizsardzības aspekts, jo tas ir Eiropas pilsoņu interesēs tikt aizstāvētiem un aizsargātiem. Un es eh, vēlos, vēlu vislabāko eh, panākums Eiropas parlamentam, sagatavojot galīgo tekstu variantu. Nākošais runātājs eh, Paldies, paldies par šo ielūgumu un esmu ļoti uh, gandrīz, ka varu uh, piedalīties šajā uzklausīšanā un sadarboties uh, ar Eiropas uh, parlamentu uh, attiecībā uz. Uh, šo ļoti būtisko darbu. Un sākumā pāris um, piezīmes, uh, kas man liekas, ka, kas ir ļoti um, nozīmīgs. Jūs atcerēsieties, ka 2003. gada uh, stratēģija sākās ar vārdiem, ka Eiropa nekad nav bijusi netik brīva. Um, uh, Eh, un labklājībā dzīvojošu un eh, veiksmīgos apstākļos dzīvojošos. Tas eh, bija par Eiropas ehm, vēsturi un 2003. gada situāciju. Man liekas, ka šī situācija ļoti mainīsies. 2016. gadā situācija ir ārkārtīgi atšķirīga. Mēs saskaramies ar ekonomisko krīzi, kas ir skārus vairākas Eiropas ekonomikas kopš 2008. gada un skārus arī Eiropas integrācijas procesu Un attiecībā uz to, kas mūs skar šodien, ir daudzkārtīgas krīzes kaimiņa attiecībās, un līdz ar to um, jārunā par um, arābu valstīm un austrumos krīvu politika, kas ir mainījusi kārtību un kas ir jauna pēc augstākā ar beigām. Šis konteksts ir absolūti atšķirīgs, un tam tiek pievienots arī vēl um, mm, faktors, ka mm, pieaug terorisma draugi, kas apdraud, un, un mēs to redzējām pagājušo gadu gaitā. Tāpat arī tas ir, um, tās ir briesmas, kas ir identificēts arī kopš 2003. gada, bet tad mēs neiedomājamies, ka šīs briesmas tik tieši skars Eiropas teritoriju. Un tāpat arī mūsu uh, sabiedrības. Bēgļu krīze uh, parāda to, cik ārkārtīgi lielas, teiksim, izmaiņas ir bijušas, kā mūsu izmaiņas kaimiņu valstīs skar mūs arī tieši un uh, jārunā par to, kā pilsoņi to uztver. Šajā kontekstā, nu, domas ir diezgan tādas. Um, apvainots, bet jārunā ir par uh, stratēģiju, par stratēģijas uh, izstrādi. Uh, Ir nepieciešams eh, tiešām skatīties, kāda ir realitāte starptautiskā līmenī un eh, stratēģija un drošības eh, sistēma, situācija pasliktinās. Un pēc tam un bez tam būtu nepareizi noliegt šīs realitātes un palikt, teiksim, tādos, nu, neskaidros izteic, cienos, uh, izteiksmes veidos runāt par stratēģijas izstrādi. Eiropas Savienība ir startautisks aktieris, tā ir atzīta, to atzīst vairāki partneri, un tie sagaida arī skaidras prioritātes un arī skaidrs vārds par krīžu pārvaldību. Tātad kāda pārvaldība globālā kontekstā ir vērojama? Pirmā prioritāte, manuprāt, ir aizstāvēt Eiropas Savienības intereses. Uzsveru vārdu oper, uh, intereses nevis lai uh, um, tas būtu pretrunā ar vārdu vērtības, bet gan tādēļ, ka drošība Eiropā, pilsoņu drošība ir aktuāls jautājums un tam ir jāpievērš. Tā ir gan iekšēja, gan ārēja problēma. Nākamais uh, aizstāvēt uh, starptautiskās tiesības, kas balstās uz uh, starptautiskiem likumdošanas aktiem un uh, Kopš augstā kara beigām situācija ir vissaržģītākā arī mūsu tiešās, tiešā tuvumā. Un trešais - dot Eiropas Savienībai līdzekļus, lai tā būtu aktīvs spēlētājs starptautiskā kontekstā. Un tas skar gan līdzekļus, gan gribu. Ja mēs mēģinam to pārvērst konkrētos um, kapacitātes um, darbos, um, tad es gribu atgriezties pie uh, pretestības jautājumu. Bet es domāju, ka tas ir tāds moderns jēdziens, ārkārtīgi bieži tiek lietots. Ir jāspēcina Eiropas Savienības spēja uh, reaģēt uh, dažādi apgraudējumi, militārais, kiberuzbrukums, terorisms, jautājums saistīt ar enerģiju, Šie visi izaicinājumi bieži arī ir iekšēji, un uh, es gribu uh, piekrist uh, Stefanam, ka šis uh, uh, jautājums ir jāiekļauj arī kaimiņa attiecību politikā, un ir jā, uh, jā, pilnībā jāintegrē šajā globālajā stratēģijā. Tāpat arī labāk jāpārvalda krīzes mūsu tiešajās uh, kaimiņu valstīs, kaimiņu attiecību politikā. Kopš 2003. gada Eiropas Savienība ir uzņēmusies lielu atbildību šīs krīzes pārvaldot. Un tas ir sakāms par nemilitārām, dažkārt arī militārām krīzēm. Es domāju, ka jāatzīst ir tas, ka šīs krīzes paliek aizvien tādas, nu, asākas un nav uh, tik vienkārši kā pirms pāris desmit gadiem. Uh, Uh, krīzes pārvaldība ar novērošanas misiju nosūtīšanu vai ko citu, ir bieži vien uh, daudz aktīvākas un asākas uh, darbības. Tas um, nav bijis līdz šim tā, kā tas ir bijis agrāk, nu, teiksim, pirms 15 gadiem. Tas viss nosaka to, ka mums, jā, mums ir nepieciešams lielāks kapacitātes Mēs saskaramies ar krīzēm, kas ir daudzskaitlīgākas, dažādas un daudzveidīgas. Un es domāju, ka tas ir lielais izaicinājums Eiropas Savienībai, lai mēs spētu uh, nesadalīt, teiksim, mūsu uzmanību tikai par to, kādas ir uh, prioritātes geogrāfiskām zonām vai uh, starptautiskām jautājumu risināšanai, bet mums jāsaprot, ka mēs esam situācijā, kad saskaramies ar ļoti daudzveidīgām krīzēm, dažādām krīzēm. Mums ir jābūt pietiekami elastīgiem, jāspēj adaptēties šai lielai, lielam klāstam izaicinājumiem starptautiskā līmenī Vai ir kāds geogrāfiskās prioritātes? Personīgi es nedomāju tā. Man liekas, ka Eiropas, Savienības ir, Eiropas Savienība ir liels aktieris. Tā uh, spēj dot savu ieguldījumu drošībai gan tiešajās kaimiņu valstīs, iesaistoties uh, un strādājot ar valstīm ar lieliem kaņiem, lai arī kādi tie būtu, bet arī plašāk tādā izpratnē, kādā tā, piemēram, ir Āfrikā, tiek uzklausīta Uh, kā viena no lielām, valsts, no, no lielām varām, kas mēģina risināt arī uh, problēmas, kas skar arī mūsu drošību. Tie ir izaicinājumi, uh, tas ir saistīts arī ar uh, Eiropas Savienības uh, stratēģijas ticamību. Un uh, tie skati, kas būs vērst uz šo dokumentu, ne tikai no akadēmiskās pasaules, bet arī politiķu vidū, un mēs uh, tas tiks vērtāts arī, cik reāls šī stratēģija ir un uh, kā atbilst mūsu videi. Tādēļ man liekas, ka e, es būtu uh, jāizskata tie instrumenti, kādi ir uh, ārlietu jomā, ne, jāierobežo administratīvais patēriņš, kas ir nepieciešams šo līdzekļu uzturēšanai, ir nepieciešama efektīva ārējās darbības instrumenti. Uh, Priekšsēdētāji kungs, jūs runājat par maigo varu vai arī šo, šo strikto varu, jeb hard power. Un šeit uh, nu, nav uh, viss uh, nepieciešams būt labākajam maigajā varā, tad, kad vi, pasaulē visapkārt ap mums ir šī hard power, jeb tā striktā vara izplatījusies. Man liekas, ka ir nepieciešama arī skaidri mērķi, specifiski instrumenti. Uh, un es ļoti atzinīgi vērtēju šo um, ziņojumu, par kuru runājam uh, gan šogad, gan arī uh, turpmāk sadarbojoties ar NATO, būtu jā. Uh, formulē prioritātes, kas būtu pilnībā saskaņots ar uh, NATO prioritātēm, lai atbilstu tām ambīcijām, kādas ir aizsardzības un arī militāro jautājumu jomā. Vērtējot šo uh, Uh, komponents, man liekas, ka jūsu ziņojumā iesaistītie mērķi ļoti labi atbilst uh, NATO paustajiem uh, mērķiem. Uh, es gribētu teikt, ka noslēgumā, uh, mans runas noslēgumā es gribētu teikt, ka uh, Jau 12 uh, gadus situācija ir bijusi tāda, ka Eiropas Savienība nav ļoti dziļi uh, skatījušos jautājumus, bet Magarīnī kundze, tas ir jāatzīst ar um, tādām lielām ambīcijām, ir pievērsusies šim procesam. Bet man liekas, ka šis dokuments viss nebūs tāds, kas būs iekšēji lietošanai, bet gan globāli partneri to vērsē, vērtēs un uh, uzdos jautājums par uh, to, kāda ir Eiropas Savienības, uh, kāds ir ambīcija līmenis, kāda, kāda ir plāni, mērķi. Mums ir vajadzīga no vienas puses reāla analīze par strateģisko un reģionālo situāciju, un no otras puses globāla stratēģija, kas atbilst 21. gadsimta mērķiem. Tādēļ man liekas, ka ir absolūti nepieciešams skaidrs prioritātes nospraust un um, veidot plānu, kas spēcinātu Eiropas Savienības spējas aktīvi rīkoties starptautiskā līmenī. Un es ceru, ka Eiropas parlaments veiksmīgi darbosies un atbalstīs arī Magrīnī kundzi aktīvi strādājot šajā nestabilajā pasaulē un šajā situācijā, kāda tā ir aktuāla. Paldies, ka uzklausījāt. Jā, nu mēs tagad arī esam tādā diezgan neērtā situācijā, jāsaka, jo mēs esam ļoti pārsnieguši mūsu uh, um, darba grafika, um, laika sadalījuma, uh, jo diskusija ar padomu prezidentūras uh, pārstāvjiem bija uh, garāk nekā paredzēts. Seši runātāji došu katram uh, minūti laika. Un tad atgriezīsimies uh, vēlreiz pie Kalnietes kundzes, kas varēs uzstāties noslēgumā. Nu tā tad, tā kā komisārs kundze jau nu, gandrīz gaida, tad mums vajadzētu ātri turpināt mūsu darbu, un es būtu iepriecināts, ja mēs varētu arī rakstveidā lūgt mūsu ekspertu viedokļus, lai mēs varētu tos arī turpmāk izmantot. Un tagad pirmais runātais Plenkovičs kungs vienu minūti. <clears throat> Thank you very much, uh, Chairman Brock. Uh, thank you. Paldies, priekšsētātāja Brok, paldies, Stefan, paldies Ozoliņas kundzei par uh, lieliski sagatavotajiem uh, ieteikumiem. Paldies Sandrai par pirmo ziņojumu projektu. Tā kā jūs, Lēnis kungs, bijāt 2003. gada um, procesā iesaistīts un um, jūs uzsvērāt daudzpusīgumu un uh, uz noteikumiem balstīto starptautisko kārtību. Varbūt īsi atsauc uz to, um, cik daudz jūs prāt ir sasniegts pēdējos desmit gados, jo mēs esam uh, konkrētus starptautisko tiesību pārkāpumus konstatējuši, jo tiek aneksētas mūsu austrumu partneru teritorijas. Un kā jūs vērtējat, jūs visi trīs, to darbu, kuru ir veikuši specifiskie daudzpusējās diplomātijas formāti, piemēram, Normandijas formāts un citi, kā tas ietekmē vispārējo ticamību? Mrs. Gomes. Gomes skundze. Happy to work with. Es uh, labprāt sadarbošos ar Kalnietes kundzi, balstoties uz viņas tekstu, un, manuprāt, tas ir interesants un uh, vērtīgi, ka tas būs īsts teksts. Es uzskatu, ka ļoti labu ieguldījumu deva uh, mūsu runātāji, un, manuprāt, svarīgi ir definēt intereses, kas nav Kalnietes ziņojumā. Mums ir intereses, kopīgas intereses Eiropas Savienībā, mums tās ir jāidentificē un jāīsteno. Un tas ir saistīts arī ar vērtību jautājumu. Viens no svarīgākajiem, viena no svarīgākajām vērtībām, kas visiem ir jāatbalsta, protams, ir aizsargāt starptautiskās tiesības un uz noteikumiem balstītu pasauli. Un tas tika apdraudēts Uh, ie, in, tātad, uh, ieejot Irākā un arī tad, kad Krievija iebruka Krimā. Lai mēs to izdarītu, mums ir uh, jāizmanto mūsu spēki, un ir svarīgi tas, ko teica Kalnietes kundze, ka mums ir jāatbalstās, jābalstās mazāk uz ASV, nevis tāpēc, ka Eh, mēs esam pret viņiem, viņi paši lūdza mums nebalstīties tik ļoti uz viņiem Lībijas sakarā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nē, nē, nē, paldies. Nē, um, līdzekļi ir ļoti svarīgs jautājums, turpina Gomešs kundze Krusaukungs. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, ar šo tematu mēs atkal sākuši nepareizi. Ir runāts, tiek runāts par nestabilitāti, bet nav nu- runāts par iemesliem. Un viens no tiem ir ņemt vērā intereses, kas eh, ir svešas Eiropas Savienībai, jo Eiropas Savienībā neatkarīga no, eh, no labām kaimiņu attiecībām varētu kļūt par ienaidnieku citiem. Mēs esam redzējuši, kā ir eh, solidaritātes trūkums, uh, kā tas bija Grieķijas krīzes sakarā, mēs esam bijuši redzēju, esam redzējuši humānās krīzes, bet arī aizskārumi neko nedod. Mums ir jārisina ekonomiskie jautājumi, iekšējā solidaritāte, ārējā sadarbība un it īpaši respektējot apvienoto nāciju karti. Nekad E, neielaisties militaristiskos vai iejaukšanās e, pasākumos. Paldies, nākošais runātājs deputāte Vo. Vortmana. Atvainojiet priekšsēdētāji, es e, nevarēju izprast, vai es varēšu izteikties vai nē. Jūs teicāt, ka runātāju saraksts ir slēgts. Es vienkārši neizpratu, kad es drīkstu un vai izteiksies. Es ceru, ka manas uh, uzstāšanās laiks tiek uh, sākt skatīt tagad. Es vēlos pateikties deputātei Kalnietēji par sagatavoto projektu. Domāju, ka šeit ir iekļauti ļoti labi elementi un uh, uzsver to, ka ļoti labi, ka pirmajā, pirmajā punktā ir norādīts vērtības, jo ņemot vērā ķelnes notikumus, mēs Eh, sievietes esam ļoti nobažījušās par šiem notikumiem. Tālāk eh, par solidaritāti eh, runājot iekšēji ārēji, mm, tas ir ļoti būtiski. Mums ir jābūt politiskam dokumentam. Otrkārt, mums ir jādomā ne tikai par reaktīvu, bet proaktīvu tekstu. Tas ir jānorāda. Paldies, priekšsēdētājs. Nākošais runātājs Buhners. Sorry. Uh, meine Frage geht an Frau Ozol. Jā, es gribētu uzdot jautājumu Ozoliņas kundzei. Jūs runājāt par to, ka mūsu attiecības ar NATO um, tās būtu jādefinē precīzāk. Un uh, runājot arī par terorisma apkarošanu, vai nav tā kā terorisma militārā apkarošana? Uh, šeit, nu, lai tā um, piesardzīgi teikt, nav bijusi ļoti veiksmīga un tādus skarbākus vārdus aiztaupīšu. Un mans, um, mans vārdus um, pamato Sīrijas situāciju, bombardējot uh, uh, uh, nemiernieki tikai kļūst spēcīgāki un ir ļoti liela zaudējuma arī mm, privātpersonu video. Kā jūs domājat, kā terorismu var uh, militāri apkarot? Tagad Danžāna kungs. Jā, paldies, paldies par jūsu prezentāciju, kas ir ļoti realistiska, un es domāju, ka realisms ir kas tāds, kas kā pietrūkst Eiropas uh, Savienības institūcijās ārlietu jomā. Uh, par komisiju runājot, jūs teicāt, ka ļoti birokrātiska ir pieeja uh, paplašināšanās un kaimiņattiecību politikai, un par parlamentu runājot Man ļoti eh, patika eh, Lēnskunga teiktais, eh, jo man liekas, ka parlaments kaimiņa attiecība politikā interes, vairāk par vērtībām runā, bet mazāk par interesēm. Tās valsts, kas vēlas uh, uh, tuvināties mums, kur ir mūsu intereses, daudzkārt, dažkārt daudzkārt mazākas. Un tagad runājot par patiesu ārlietu politiku, jāsaka, ka mēs neesam uh, tik prasīgi, kā mēs varētu um, daudz ko pieciešam un nepārāk daudz ko prasam. Un par NATO runājot, nu, par NATO runājot vienmēr man ir uh, jārēģē. Tā nav um, dubult spēku, izma, dubultošana spēkiem. Nē, ir pietiekami daudz krīžu un dažādu uh, problēmu risināšanai. Mums nav jābaudās par to, ka tiek uh, duplicēti vai dubultoti centieni. Un Broka kungs, e, es domāju, ka uh, NATO nav uh, Ziemeļāfrikas krīžu risināšanas uh, vienīgais uh, veids. Paldies. Tagad tā, uh, ko viņa mika. Priekšsēdētāji, es domāju, ka svarīgākā problēma ir suverenitātes problēma. Mēs vairs nezinām, kur ir uh, suverenitāte vai Eiropas Savienībā vai agrāk neatkarīgajās dalībvalstīs, jo ja uh, Uh, Eiropas Savienības likumdošana ir pārāka par uh, likumiem dalībvalstīs, tad Eiropas Savienībā ir suverenitāte, bet armijas ir uh, valstu rokās. Piemēram, ja nav federālas uh, armijas, ja tas būtu ASV, ja Teksasā būtu un Mičiganā uh, armijas, tas nav ilgtspējīgs risinājums ilgtermiņā. Eiropas Savienībai varbūt ir nākotne kā brīvā tirgus zonai, un mums jābalstās uz brīvo tirgu, bet ne tikai preču ziņā, bet arī likumu ziņā. Da, valstīm ir jāpiespiež ievērot uh, konkurences noteikumu ar likumiem un no, uh, nodokļiem, un tām valstīm, kurām ir nepareizi uh, likumi, būtu jābūt zaudētājām. Un ja nav konkurences, tad mēs uh, šo sistēmu veidojam nepareizi. Last not least, Mrs. Jakonsā. Un visbeidzot, Jakonsārī kundze, lūdzu. So, thank you. Paldies, liels paldies eh, referentei, eh, Saldurai Kalnietei. Paldies jums par ļoti, ļoti visaptvarošo un interesanto ziņojumu. Šajos laikos eh, ir ļoti svarīgi diskutēt par Eiropas Savienības globālo lomu. Man ir iespējas, ka Daudzas dalībvalstis un arī Eiropas Savienība uh, vairāk pievēršas uh, uz iekšpusi savām problēmām un neskatās, kas notiek pasaulē. Tāpēc tas ir tik svarīgi. Man ir viens jautājums uh, Ozoliņas kundzei. Jūs minējāt vairākas reizes to, ka NATO ir mūsu labs partneris un tā ir, bet man ir ieradies iespējas, ka NATO aizvien vairāk arī pievēršas uh, uz iekšieni, uh, lai aizsargātu Eiropas valstis, Eiropas pilsoņus. Uh, piektais pāns tiek uzsvērts un aizsardzības spējas ir ļoti aktuāls un aizvien mazāk tiek domāts par krīžu pārvaldību un globāliem jautājumiem. Vai man ir taisnība vai nē? Paldies! Herzlichen Dank. Lielas paldies un tagad pretējā secībā. Grānda kungs, lūdzu. Es atbildēšu ļoti īsi uz dažiem jautājumiem, ne visiem. NATO. Pagājušajā nedēļā es biju NATO mītnē, un pirmais um, prasītājs uzņemties atbildību ir savienotās valstis. Un šodien mēs redzam, ka amerikāņi ir pirmie, kuri mudina Eiropiešus organizēties šajā sakarā. Un tāpēc ir nepieciešams saprast, ka diskusijas ir um, attīstījušās 15 gadus vēlāk, duplikācijas jautājums 15 gadus vēlāk pēc Olbraits ir uh, savādāks nekā pirms 15 gadiem. Otrais temats diplomātiskais daudzpusējais Eiropas Savienības darbs, eh, tā skaitā daudzpusīgos eh, fórumos, ir ļoti daudzos multilaterālos eh, pasākumos Eiropas Savienība būtisks spēlētājs, esmu piedalījies tādos, kuros Eiropas Savienība ir gaidīts dalībnieks, kas nes un sniedz daudz, kas daudz dara cīņā pret ieroču izplatību, tas ir jāatzīst, un tā ir daļa no šī efektīvā multilaterālisma. Tā ir ļoti laba ideja, kas ir palikusi no 2003. gada stratēģijas. Un visbeidzot par interesēm runājot. Domāju, ka šajā sakarā mums vajadzētu atbrīvoties no uh, mākslīgas uh, opozīcijas eh, vienā pusē interese, otrā vērtības. Mēs, mums ir jāņem vērā vērtības, bet neaizmirstot mūsu interesi. Eiropas Savienība nav nevalstiska organizācija, tas ir strateģisks, pilntiesīgs spēlētājs, kurām ir jādod iespēja aizstāvēt savas vērtības un intereses, it īpaši eh, balstoties uz tiesībām. Un visbeidzot, par cīņu pret terorismu runājot, ir tipisks piemērs šeit globālai stratēģijai, kas nevar būt ekskluzīvi militāra, bet izņemt militāro sadaļu no šīs stratēģijas, tas nozīmē nostāties pret pretiniekiem, kuru rīcībā ir tāda līdzekļa, kāda nekad nav bijis nesenā vēsturē ne, neizmantot uh, līdzekli, kas Eiropiešiem ir, lai varētu cīnīties pret teori, terorismu. Paldies! Paldies! Žareto Zoliņu runājot par e, daudzpusējo diplomātiju. Piekrīt sacītājiem Eiropas Savienība ir ļoti veiksmīga šajā jomā un tā kapacitāte ir jāstiprina un vairāk jāīsten. Otrkārt, vai NATO un militārās darbības ir pietiekams cīņā pret terorismu? Pilnīgi noteikti tā tas nav. Visas valstis, kurās mēs sekojam terorismu attīstībai, mēs redzam, ka militārais spēks ir nepietiekams, tāpēc ir jāveic harmonizētas darbības no Eiropas Savienības un NATO puses, lai varētu apvienot un stabilizēt militāras aktivitātes maksimāli rezultātu sasniegšanai. Protams, šeit es nerunāju par pilnīgu uzvaru pār terorismu, bet vismaz šeit kapacitāšu apvierošana varētu būt nozīmīga. Nākošais jautājums attiecās uz, uz to, vai NATO vairāk lokojas uz iekšu un kādas ir starptautiskās operācijas. Domāju, ka NATO ir apliecinājusi savu efektivitāti, rieģējot uz tiem draudiem, ar kuriem saskars dalībvalstis. Pašreizējās NATO Eh, dalībvalsts stiprinot piektā paragrāfa kapacitātes aizpild to plaisu, kuru NATO ilgu laiku neņem vērā. Un ja mēs stingri pieturamies Vašingtonas līkumiem un redzam, ka NATO darbojas visos līmeņos valstis, eh, palielina savas aizsardzības kapacitātes, palielina aizsardzības budžets pārskatu plānus otrkārt NATO stiprina piekto paragrāfu kopīgās aizsardzības kapacitāti, bet tad, kad ir runa par starptautisko drošību, tad NATO jau ir ar pietiekami daudz kapacitātēm rīkoties tad, kad valsts var rīkoties. Es domāju, ka šī ir pagaidarbība un pēc kāda laika šīs visaprošās aizsardzības kapacitātes būs dalībvalsts rīcībā un arī starptautiskās sabiedrības rīcībā. Pašās beigās vēlos norādīt to, ka Eiropas parlamentam ir ārkārtīgi liela nozīme ieviešot stratēģiju. Tā kā šis ir forisms, kurā mēs varam uzraudzīt un harmonizēt intereses, tas ir nozīmīgi. Novēlu jums vislabākos panākumus šajā sakarā. Lēnes kungs. Three short points, one on multilateralism. Trīs punkti. Multilaterālisms. Jo efektīvs multilaterālisms ir kļuvis par eh, grūtāku uzdevumu. Eh, brīdī, kad daudzām citām valstīm ir tra, eh, tradicionāla po, politika, bet mēs redzam, ka ir e, veiksmīgi pasākumi, tādi kā Parīzes klimata konference, gan ar saviem trūkumiem, bet šī tendence ir jāturpina par interesēm un vērtībām tālāk. E, es e, uzskatu, ka šeit ir zināma nepatiesa pretruna, bet E, tāda ir samērā daudz. Domāju, ka skaidri runājot par kaimiņu attiecībā, vērtību veicināšana nav pietiekami labi strādājusi. Mēs to varam panākt tikai tad, ja ir pietiekami liels atbalsts. Un es domāju, ka mums ir jārīko inovatīvākā veidā un jāatrod e, efektīvāka rīku kaste. Mēs nevaram mehāniski piemērot nosacījumus. Un visbeidzot par globālo uh, vidi un starptautisko politiku runājot. Strādāju šajā jomā ilgus gadus, un man vienmēr ir licies, ka Eiropas ārlietu politika ir e, samērā vāja attiecībā pret citām jomām. Ik viens savā laikā varēja dzīvot visai ērtesošajā situācijā, bet tā ir mainījusies. Ņemot vērā tās krīzes, ar kurām mēs saskaramies, likmes ir krietni augstāks, un šobrīd ir runa par to, vai šie jautājumi apvienos Eiropas valstis vai tās sašķels. Uz spēles ir Eiropas integrācija, un tas ir būtiski 2016. gadam. Paldies! Sehr genau. 20 nach 12. Danke. Machen wir. So, thank you very much. Lielas paldies par uh, to. Uh, Kalnietis kundze, jūsu noslēguma vārdi. Tikai pateicība par šo ļoti iedvesmojošo diskusiju, kas mums bija. Mēs esam visi vienisprātis, ka Eiropas intereses ir jāaizstāv, un es gribētu um, atsaukties to, ko teica Granda eh, kungs, interešu aizsardzība ir mūsu vērtība aizsardzība, un tā ir tā pozīcija, kuru mēs ieņemsim. Paldies! Liels paldies! Paldies jums, mūsu ekspertiem! Cerams, ka mēs saņemsim jūsu dokumentus un eh, varēsim tos izmantot, un mēs varētu vēl pie jums atgriezties. Paldies! Haben wir eine Viertelstunde länger? Hallo? So, meine Damen und Herren. Cienītās dāmas, godātie kungi. Mums vajadzētu ātri sākt. Mēs esam iekavējuši mūsu darbu, jo diskusijas ar, ar Nīderlandes padomas prezidentūru bija garāks nekā paredzēts. Un tādēļ uh, saturiski ievadvārdi no manas puses nebūs. Atteikšos no tiem. Uh, Līdz ar to mēs iegūstam laiku un jūs arī negarlaikosieties. Tādēļ uh, aicināšu arī ļoti skaidri uh, ik pa piecām minūtēm uzstātos, lai mēs varētu pēc tam sākt uh, diskusiju. Un diskusijās pusotru minūti došu runas laiku katram, kas gribēs uzstāties. Es uh, dzirdēju, ka tulki um, strādās 15 minūtes ilgāk, līdz ar to mēs varētu nedaudz akumulēt laiku. Un paldies, uh, sirsnieks, ka esat gatavi tā strādāt. Mēs šajā paneļa diskusijā ar uh, Hautalā uh, kundzi uh, kopā vadīsim. Un tāpat arī Jurovas kundze ir klāta, tāpat arī Helga. Uh, Šmit referents un arī uh, Viktors Dolīdze ir līdzpriekšsēdētājs mūsu šodienas panelim. Eh, Tāpat arī Materovs kundze no Diģinieru un uh, arī uh, Hāna kungs un Aleks Aleksandrs uh, Suško līdzpriekšsēdētājs Eiropas Savienības Ukrainas uh, civilās uh, sabiedrības, uh, pilsoniskās sabiedrības platformās. Uh, priekšsēdājs. Un parlamentārieši no Eironesta valstīm ir ieradušies, lai piedalītos šajā sēdē. Ļoti priecājos jūs visus šeit redzēt, un es ceru, ka būs interesantas diskusijas šodien. Tādēļ uzreiz došu vārdu Eiropas kundzei. Lūdzu. Honorable Chair. Godātais priekšsādātāja kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi. Pirmkārt, laimīgi jaunogudu jums visiem pēc pagājušā gada dramatiskajiem notikumiem gan Eiropā, gan ārpus tās. Es tiešām ceru, ka 2016. gads būs drošāks un mierīgāks gads visiem. Gruzijas, Moldovas un Ukrainas pilsoņiem arī. Es ceru, ka jaunais uh, gads nesīs drošību un stabilitātu un uh, skaidru progresu reformu procesā. Šīs trīs valstis ir panākušas progresu tieslietu reformās un respektējot pamatiesības. Jomas, kur vēl joprojām ir vajadzīgas, vajadzīgs progress, ir cīņa pret korupciju, neatkarīga tiesu sistēma, prokurora biroju struktūra, preddiskriminācija un reformu ieviešana. Tas ir tas, ko valdības un administrācijas Gruzijā, Moldovā un Ukrainā uh, darbu, pie kā strādā pārstāvi no ārlietu darbības dienas un komisija uh, ir šeit uh, klāt, pārstāvot vicepriekšstādātāju Morgarīni un komisāru Hānu, un viņi varēs komentēt mm, politiskās reformas vispārīgāk, un es pievērsīšos uh, tām jomām, kas ir manā portfelī, piemēram, tiesu reforma un prediskriminācija. Tātad ļaujiet sākt ar labajām ziņām. Uh, Grūzija, Moldova un Ukraina ir uzsākušas reformu procesu saskaņā ar Eiropas eh, tolerances un līdztiesības vērtībām, pilsoniskās brīvības un drošība pilsoņiem. Tās ir tās vērtības, eh, kas ir jāīsteno asociācijas eh, nolīgumi Gruzijai, Moldovai un Ukrainai ir visdetalizētākie un ambiciozākie, kādi um, Eiropas Savienībai ir parakstīti ar trešajām valstīm. Uh, nolīgumi ir labs pamats tiešākai sadarbībai tiesiskuma un pamatiesību jomā. Papildus tam uh, nolīgumi uh, nosac arī tieslietu sabārdzību, datu aizsardzību un pretdiskrimināciju un citas konkrētas jomas, un arī juridisko tuvināšanos Eiropas Savienības patērētāju un uzņēmumu darbības, uzņēmē darbības tiesībām. 2016. gads būs svarīgs, reformu process eh, norit labi, ir panāks arī progress eh, tieslietu un pamatiesību jonā pēdējos gados, vīzu dialogu ir bijuši eh, efektīvi instrumenti, lai panāktu progresu tālajošās reformās tieslietu jomā. Un Grūzija ir arī veikusi soļus, lai reformētu tieslietu sistēmu un prokurora biroju. Es pati arī esmu vairāk kārt apspriedusi šos jautājumus ar Gruzijas tieslietu ministru, kurš tiešām aktīvi ir iesaistīts reformu procesā. Uh, un tomēr tiesnešu un prokuroru neatkarība nav vēl pietiekama un rada bažas. Eiropas Savienība turpinās aicināt valdībai ievērot pamatprincipus, kas ir tiesiskums un tieslietu sistēmas neatkarība, lai novērstu jebkādu politizētu tiesvedību vai iespēju, ka tāda ir par Ukrainu. Ukraina ir veikusi labu progresu pēdējos mēnešos, pieņemot likumdošanas normas reformu procesā un to darījusi neskatoties uz smago situāciju gan iekšēji, gan ārēji. Es apmeklēju Ukrainu septembrī, man bija iespēja diskutēt par situāciju augstākajā politiskajā līmenī. Un tā to arī darījām uh, Kijevā. Es gribētu apsveikt Ukrainas iestādes ar līdz simt sasniegto un um, iedrošināt tās uh, turpināt uh, tikpat aktīvi darboties, veicot reformas un cīnoties pret korupciju. Uh, Savu apmeklējumu laikā es tikos arī ar pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem. Tās ir ļoti svarīgas uzraugot notikumu attīstību, jo īpaši cīņā pret korupciju, tieslietu reformas ziņā un eh, pret diskriminācijas īstenošanā. Savu apmeklējumu laikā Es atvainojos. Tātad konstitucionāli grozījumi, lai stiprinātu tieslietu sistēmas neatkarību, tie būtu nākamie soļi, kas jāveic 2016. gadā. Un tagad ir jāsāk ieviešanas fāze. Pēc likumdošanas pieņemšanas ir jāsasniedz rezultāti. Uh, jāuzsāk tiesnešu vērtēšanas procedūra, lai atjaunotu uz, pilsoņu uzticību tiesām. Moldovā politiskā situācija ir destabilizējusies un valstī ir vajadzīga stabila politiskā līderība, ir jāpārtrauc interešu īstenošanu politisko lēmumu pieņemšanā. Politiķiem būtu jādarbojas valsts un pilsoņu interesēs. Eh, cīņa pret korupciju būtu jāuzsver kā augstākā prioritāte tiem, kas ir eh, atbildīgi par 2014. gada banku skandālu, kur eh, gandrīz miljārds eiro tika nozakti, viņi ir jāsoda un ir jāveic visi juridiskie pasākumi, lai atgūtu nozakto naudu un ir jā jāuzlabo arī tās sistēmiskās kļūdas, kas vispār ļāva šādam noziegumam notikt. Neatkarīgām tiesām ir jādarbojas balstoties uz uh, standartiem, un tas ir ļoti svarīgi, lai būtu demokrātiska un labklājīga sabiedrība. Šobrīd steidzami ir nepieciešams atjaunot pilsoņu un investoru at, uh, uzticību tieslietu sistēmām, un to var īstenot tikai ar pamatīgām reformām. Uh, ir eh, jāreformē prokurora birojas, ir eh, jāveic testēšana un eh, jānodrošina caurskatām tiesnešu ievēlēšanas sistēmu un jānodrošina, ka tiek ievēlot, ievērot pienākumu un saistības. Korupcija un manipulācijas ir jāiznīda un jāapkaro, iztenojot ētiskās atbildības sistēmu un disciplināro sistēmu. Mums ir nepieciešams izmaiņas domāšanā. Uh, Asociācijas nolīgumos eh, ir noteikts, ka valstīm ir jāsaskaņo savu likumdošanu arī ar Eiropas Savienības pretdiskriminācijas direktīvām. Esam guvuši būtisku progresu šajā jomā. Moldova ir guvusi būtisku progresu cīnoties pret diskrimināciju gan uh, tieslietu normās, gan praksē. Līdztiesības likums visu laiku tiek uh, ieviests un līdztiesības padomi ir sākus darbu. Uh, Ukraina nesen pieņēma Nacionālo cilvēktiesību stratēģiju, kur ir noteikti uh, noteikumi par um, preddiskrimināciju un arī panāca asociācijas vienošanos, uh, lai tuvinotu, tuvinātu savu likumdošanu preddiskriminācijas direktīvām. 12. novembrī Ukrainas parlaments mainīja darba likumu uh, eksplicīti aizliedzot diskrimināciju balstoties uz seksuālo orientāciju. Un uh, pēc tam eh, tiek pieņemta eh, likumdošana šajā jomā, drīz tiks pieņemts darba kodeks, un tur būs jānodrošina tāda paša apmēra aizsardzība. Gruzijā pretdiskriminācijas likumdošana un politikas tiek pakāpeniski uh, ieviestas uh, ar precedentu tiesībām. Un um, juridiskais ietvars līdztiesībai un uh, um, pretikšanāties liekums, uh, tur uh, prokuroru birojas spēlēs ļoti svarīgu lomu. Pretikšanācijas jomā līdzīgi kā citās jomās, uh, kuras uh, arī se, nosedz uh, rīcības plāni, tur ir panākti rezultāti. Mēs turpināsim aktīvi novērot visu kritēriju ieviešanu ar asociācijas uh, struktūrām un dialogiem. Uh, un ar to arī noslēgšu savu uzstāšanos, lai varētu uzklausīt citus runātājus, un es ar prieku diskutēšu ar jums vēlāk. Paldies! Liels paldies, komisārs Kundze! Man ir liels prieks konstatēt, ka um, šajā pasākumā um, ir liels skaits dalībnieku, kas uh, norāda, ka mēs, kā Eiropas parlaments, atbalstām Gruziju, Moldovu un Ukrainu arī ar asociācijas nolīgumiem un atbalstām arī pilsonisko sabiedrību. Tagad Šmitas kundze gribētu aicināt izteikties. Viņa pārstāv augsto pārstāvi Mogherīnī kundzi. Lūdzu, Šmitas kundze. Um. Paldies. Es pievienojos um, visiem pāriem, kur vēlēja laimīgu jauno gadu, drošāku un labāku vietu, jo 2015. gads bija ļoti izaicinošs gan Eiropas Savienībā, gan arī mūsu austrumu kaimiņa attiecību sakarā. Ir jārunā par vairākiem jautājumiem. Viens no tiem ir Irānas nolīgums, pie, arī darbā, pie kura manātā strādāt. Tā un tā, tāpat arī mēs esam eh, daudz strādājuši ar um, Moldovas, Gruzijas un Ukrainas eh, jautājumiem. Tāpat jānorāda Rīgas samits, kas bija nozīmīgs vīzu režīma eh, atbrīvošana, tālāks atbrīvošanas solis, kā arī mēs sagaidām brīvās tirdzniecības nolīgumu noslēgšanu ar Ukrainu. Vēlos norādīt, ka mūsu mērķis ir stabilizācija un ciešāka sadarbība ar mūsu austrumu kaimiņiem. Tas bija skaidrs jau tajā brīdī, kad mums bija asociācijas nolīgumi, ieskaitot eh, brīvās tirzniecības nolīgumus ar Grūziju, Moldavu un Ukrainu sagatavot. Un tagad mēs stiprinām šo pieeju, balstoties to uz piemērotāku un diferenciētāku pieeju. Mēs esam ar šīm trim valstīm iecerējuši un sākot šī e, dziļu sadarbību un programmas, kuras paredzēs e, ilgākā termiņā ekonomiskas integrēšanas un politiskas e, asociēšanās augstu līmeni. Mums ir daudz kopīgi izaicinājumi - imigrācija, drošības jautājumi, uh, E, klimata pārmaiņas, un tāpēc mēs esam ieceruši, iecerējuši sadarbināt mūsu sadarbību visos šajos jautājumos, tāpat arī jānorāda un jāpiemir ir Tbilisī sanāksme novembrī. Ļoti svarīgs ir attiecības starp valdībām, un e, tās var ieviest veiksmīgi tikai tad, ja ir iesaistītas iesaistīti visas sabiedrības sektori, taiskaitā valdības un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, bet es vēlos uzsvērt parlamentāro dimensiju, kas ir būtiski, jo tā eh, dod iespēju ciešā veidā saistīt sabiedrību ar eh, tās ievēlētajiem pārstāvjiem. Mēs esam uh, iecerējuši gan panākt mūsu partneru progresu, gan arī mācīties vienam no otru. Un tagad daži vārdi par Ukrainu un Ukrainas sniegumu ieviešot asociācijas e, saistības. Šeit ir paredzēti nopietni uzdevumi ikvienam, un mēs nedrīkstam aizmirst to, ka tas notiek laikā, kad Ukraina saskars ar nozīmīgi izveicinājumiem, ir notikusi e, Krimas aneksija, ir sarežģīta ekonomiskā situācija. Eiropas Savienība turpina atbalstīt Eiropas teritoriālo integritāti, aicinot pilnībā ieviest Minskas nolīgumus. Neraugoties e, uz šiem apstākļiem, Ukraina Eh, turpina īstenot prog eh, progresu savās reformās. Eh, sīkumos es visu neuzskaitīšu, es tikai nosaukšu Nacionālo pretkorupcijas biroju, policijas spēkus, pretkorupcijas prokuroru, atlases procedūra, kā arī decentralizācijas pasākumi. Palicis vēl ir daudz darāmā. Tika jau nosaukts tiesu sistēma reforma ir jāpabeidz Tāpat arī nepabeigti ir jautājumi ar pilsoniskās sabiedrības eh, vēlēšanu eh, eh, īstenošanu un citi sektori. Tālāk par vīzu režīmu atbrīvošanu. Iepriekšējā mēnesī Eiropas komisija ziņoja par Ukrainas panākumiem vīzu režīmu atbrīvošanā. Un nosacījumi ir īstenoti. Tagad komisija sagatavos priekšlikumu, lai ieviestu bezvīzu režīmu. Tālāk runāšu par Grūziju. Eiropas komisija decembra ziņojumā ir norādījusi, ka nepieciešamie kritēriji vīzu režīmu atbrīvošanas turpināšana ir panākti. Un Pie tās tai e, ir jāstrādā gan Gruzijas valdībai, gan valsts iestādēm, gan pilsoniskajai sabiedrībai. Pūliņi ir jāpieliek, lai ieviestu asociācijas nolīgums, tā skaitā brīvības, brīvās tirzniecības nolīg, e, nolīgums. Un jānorāda, ka e, pirmie Eh, brīvās tirzniecības nolīgumu ieviešanas panākumi bija eh, eksporta palielinājums uz Eiropas Savienību par 15%. Eh, Mēs zinām, ka Gruzija pret šiem jautājumiem izturas nopietni, emocijas var sist augstu vilni, tāpēc ir valdībai jāstrādā pie tā, lai īstenot atmosfēru, kurā var notikt brīvas un taisnīgas vēlēšanas. Un visbeidzot par Moldevu runājot, sliktās ziņas ir tās, ka nestabilā politiskā situācija apgrūtina reformas. Pauž nožēlu, ka reformas kavējās tieši tajās jomās, kas ir uzbūtiskāks. Moldavā ir steidzami jārīkojas, lai mazinātu plaši izplatīto korupciju, ir jāveic tieslietu, finanšu mediju sektorās un valsts administrācijā. Tāpat arī ir jārisina bankrāpšanās jautājumu un jādomā par fiskālo stabilizāciju ar SVF. Tāpat ir jārīkojas, meklējot risinājumu pašreizējai politiskajai krīzei. Konsultācijas norit un mēs turpinām strādāt pie asociācijas nolīguma ieviešanas, pievēršot lielu uzmanību reformām. Eiropas Savienība neiejauksies eh, Eiropas iekšējās, eh, iekšējos procesos. Tāpat jau 460 tūkstoši Moldāvu ir varējuši izmantot bezvīzu ceļojumu uz Schengenes valstīm. Tas ir liels sasniegums, ņemot vērā pašreizējo politisko nestabilitāti. Tas ir palielinājis par 20% Eh, tirzniecību ar Moldovu 14. gadā un vēl par 4% 15. gadā, neraugoties uz vispārīgo nelabvēlīgo ekonomisko situāciju. Tāpat arī Eiropas Savienībā eh, saņem 62% no Moldovas kopējā eksporta uz Eh, pasauli, bet vēl ir jādomā par pārvaldības jautājumiem. Noslēgumā vēlos norādīt, ka Eiropas Savienība eh, vēlas, lai ik viens no partneriem strādātu pie saviecerētā ceļa, gan Ukraina, gan Gruzija, gan Moldova, vēlos uzsvert, ka šīs valsts nav vienas eh, reformu procesā. Un sadarbība ar eh, tām eh, turpināsies. Paldies! Paldies, Šmits kundz, man arī ir prieks, ka jūs atzīmējāt parlamenta atbalsta nozīmi. To mēs varam darīt eh, ne tikai divpusējos, bet arī daudzpusējos formātos. Tagad man ir liels prieks dot vārdu Matkernovas kundzei, kura uzstāsies Hāna kunga vārdā, un viņa ir no Niera ģenerāldirektorāta. Lūdzu. Paldies, un es arī gribētu pievienoties uh, apsveikumu vārdiem saistībā ar uh, jauno gadu, un es arī gribētu paust cerības, ka šis gads būs labs. Vairāk neteikšu, bet ir tiešām liels izaicinājums spēlēt pēc, uh, runā pēc Helgas un centīšos neatkārtot to, ko viņa teica, vienkārši telegrammas stilā pieminēšu tos punktus, kuros um, varam dot ieguldījumu reformu procesos eh, šajās valstīs un vispārīgajā attīstībā eh, dot ieguldījumu mūsu palīdzības instrumentu un partnerattiecību kontekstā, kas mums ir izstrādātas. Ir eh, lieliski, ka varu runāt dažas dienas pēc uh, tam, kad ir stājies spēkā Ukrainas brīvās eh, tirzniecības nolīgums, pat ņemot vērā visus izaicinājumus, kurus varam konstatēt, bet ir labi, ka gan asociācijas nolīguma, gan brīvās tirzniecības nolīguma tagad ir spēkā. Helga minēja NP pārskatu, kurš tika pieņemts eh, pagājušajā gadu padomus secinājumos tad un padomu secinājumu tika pieņemti abi šie dokumenti um, um, atbalsta šo brīvās ietniecības nolīgumu, pat, uh, ja tā nosaukums ir ļoti garš uh, DCFTA, uh, bet abi šie dokumenti ir ļoti centrāli svarīgi mūsu attiecībās, ne tikai politiskajā dialogā, bet arī mūsu palīdzības centienos un atbalstā reformu īstenošanā, un tas attiecas arī uz austrumu partnerības dimensiju, pie kuras pievērsīšos, kurai pievērsīšos vēlāk. Es domāju, ka šis ietvars, kur esam izveidojuši, ir ļoti vērtīgs dažādā izpratnē. Pirmais un galvenais ir tas, ka um, tas ir papildus uh, stimuls veikt reformas, un tas ir kaut kas tāds, pie kā mēs strādājam ar mūsu partneriem, uh, vai nu tās ir uh, dalībvalstis vai citi partneri. Mēs ļoti aktīvi diskutējam par to, kā varam uh, veidot programmas kopā, kā varam sadarboties ar valstīm, īstenojot uh, reformas, un mēs to darām arī kopā ar mūsu partneriem starptautiskajās finanšu institūcijās un Eiropas institūcijās lai palīdzētu attīstīt uh, valstis uh, un uh, veicināt reformu īstenošanu. Ietvars ir svarīgs arī mums, lai mēs tiktu piespiesti elastīgi izmantot tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Uh, Kā jūs varbūt zināsiet, tas instruments, kuru mēs izmantojam programmu veidošanai ar mūsu uh, dalību, ar mūsu kaimiņu valstīm, ir Eiropas kaimiņu attiecība instruments. Un, uh, lai vienkārši uh, sniegtu jums tādu plašāku ieskatu, tad pagājuši gadu Ukrainā mums bija 200 miljoni um, divpusējais ieguldījums un uh, Gruzijā 130 miljoni. Un uh, tā kā ir uh, daudz uh, reformu centienu īstenot, tad Gruzija patiesībā saņēma vēl papildus līdzekļus kā balvu par um, tālākiem centieniem šajā more for more kontekstā. Uh, Eiropas kaimiņattiecība instruments nav vienīgais, kas ir mūsu rīcībā. Kā jau minēju, mēs um, sadarbojamies cieši ar starptautiskajām finanšu institūcijām. Mums ir uh, kaimiņattiecību in, investīciju instruments, ar kuru cenšamies uh, ietekmēt mūsu reformu dialogu, bet arī um, cenšamies atbalstīt reformas valstīs un redzam jau pirmos pozitīvos rezultātus uh, no reformām, kas izriet no asociācijas darba kārtības un Helga uh, minēja jau vīzu liberalizāciju, bet es minē, gribētu minēt arī projektu īstenošanu reģionālā kontekstā, vienalga vai tā būtu enerģētika vai uh, savienojamība. Uh, Vēl viens instruments, ko šeit gribētu minēt un kas ir īpaši svarīgs mums, ir um, DCFTA instruments, kos, ko esam izveidojuši. Tur ir 200 miljoni, un tas uh, ir, lai ļautu privātiem sektoram, jo īpaši MVU šajās trijās valstīs, kas uh, uh, saskars ar šo ļoti uh, nepievilcīgo tehnisko procesu, kas ir šis pielāgošanās process, lai tiem palīdzētu pielāgoties standartiem. Vienalga, vai tie būtu fitosanitārie vai citi tehniskie standarti. Mēs strādājam eh, pie šī instrumenta ar mūsu partneriem, ar Eiropas Investīciju banku, piemēram, un Eiropas uh, Reģionālās attīstības banku Daži uzsver vēl par Ukrainu. Raugoties uz reformu eh, centieniem, es uzskatu, ka šeit eh, ir tāds optimistisks skats. Eh, Ukraina tiešām ir milzīgu darbu paveikusi, konsolidējot valūtas maiņas kursu un īstenojusi pasākums banku sektorā un ekonomikas jomā vispārīgi. Un tomēr ir, protams, arī virkne joma, kur joprojām ir vēl jāuzsāk un uh, svarīgākais jāīsteno reformas. Un uh, atbalsta grupa Ukrainai, kas strādā NIR ģenerāldirektorāta uh, kontekstā. Mēs sadarbojamies kopā ar partneriem un veidojam virkni reformas pakešu. Uh, cīnoties pret korupciju, mēs eh, skatīsim arī ombuda um, institūciju, kas ir eh, bijusi ļoti vērtīga, un mēs atkal strādājam pie, eh, pie šiem jautājumiem ar dalību valstīm un citiem partneriem par Moldovu. Kolēģi jau daudz izteicās par to, bet diemžēl jāmin, ka ieilgusī politiskā krīze aizēno e, tās svarīgās e, vajadzības, kas Moldovai ir ekonomiskā ziņā, un tas viss aizēno faktu, ka ekonomikai ir nepieciešams e, stingrs atbalsts, un es tiešām ceru, ka tiklīdz būs jauna valdība, būs pavērsiens un cieša sadarbība ar SVF, lai Eh, īstenotu svarīgus eh, reformu procesus. Par Grūziju. Tur gribētu tikai piebilst to, ka mums ir ļoti laba sadarbība dažādos sektoros, un Grūzija ir eh, īstenojusi būtiskas reformas, ir vēl daudz jomas, kā tieslieta, uh, Uh, tieslietu joma un privātā sektora atbalsts, kurš ir vajadzīgi, uh, vajadzīgs aktivitātes un reformas, bet ja šis reforma process turpināsies, tad uh, es domāju, ka sadarbība būs ļoti laba. Noslēgumā ļaujiet pieminēt austrumu partnerības dimensiju, kur gribētu uzsvērt um, to, ka trīs asociētās valstis uh, ir, un tā tam arī vajadzētu būt, eh, ir prioritārās sadarbojoties arī ar citiem, jo tie ir svarīgi partneri Eiropai, un mēs vēlamies atbalstīt valsts ne tikai eh, bilaterāli, bet uh, esam ieinteresēti, lai austrumu partnerības dimensija tiktu stiprināta. Un mēs sadarbojamies gan ar uh, pilsoniskajām sabiedrībām, uh, gan ar uh, parlamentiem šajās valstīs, un paldies par ielūgumu šeit ierasties. Lielas paldies! Es uh, jums tiešām ļoti piekrītu, tad, kad jūs sakāt, ka uh, cerams, ka šīs trīs asociētās valstis būs pionieri un prioritārie partneri, jo jāatcerās, ka Austrum partnerībā mums ir sešas valstis. Tā kā mums laika nav daudz, mēs sākam nedaudz vēlāk, um, man, man ir jāpārplāno šis laika grafiks. Tagad došu vārdu Suško uh, kungam, un pēc tam izteiksies Dolītas kungs, un tad dosim vārdu runātājiem. Un katram otrajam uh, gribētu dot vārdu uh, Austrum partnerības deputātam un arī Eiropas parlamenta deputātiem došu vārdu, jo gribam visus iekļaut. Suško kungs ir Eiropas Savienības Ukrainas pilsoniskās sabiedrības platformas eh, līdzpriekšādātais lūdzu jums vārds uz dažām minūtēm. For... Paldies. Pirmkārt vēlos paust paties, pateicību par to atbalstu reformu ieviešanai austrumu partnerības valstīs, ir īpaši Ukrainā, un šī ir liela priekšrocība Eiropas parlamentam, kas ir institūcija, kura nodrošina vislabākās prakses šajā jomā, un mēs esam gatavi turpināt darbu pie šiem jautājumiem. No otras puses, šī mums ir lieliski iespēja dalīties ar to vislabāko praksi un zināšanām, uh, kādas pastāv un apzinoties problēmas, eh, kas ir izcināmas mūsu valstīs. Esmu šeit neviens pats, bet esmu kopā ar Open Society pārstāvjiem ar ekspertiem no Ukrainas, Moldovas un Gruzijas. Šī grupa ir šeit uz vietas un gatava dalīties ar jums savā zināšanās par pretkorupcijas politikām, tiesa reformām, antidiskriminācijas pasākumiem, un pēcpusdienā eh, trīs sesijās viņi būs pieejami diskusijām. Tomēr šobrīd. So first... Mans veistījums būs otīs. Pirmkārt ir skaidrs, ka nevar noteikt reformas, ja nepastāv iekšēji dziņa. Šobrīd mans vēstījums ir pozitīvs. Saskana abi dzinēja spēki. Viens ir no lejas, no pilsoniskās sabiedrības Ukrainā, Moldovā un Gruzijā, lai pārveidot valsts atbilstoši Eiropas standartiem un vērtībām, un no jūsu puses, no Eiropas Savienības institūcijām un dalībvalstīm eh, palīdzēt gūt panākumus. Un ja mēs eh, šos abus cienējspēkus apvienojam, tad mēs varam gūt panākumus. Pilnīgi skaidrs, ka šobrīd ir sarežģīts eh, moments Ukrainai, citām valstīm kad mēs saskaramies ar agresiju, aneksiju, ekonomiskām grūtībām. Tā, tajā pašā laikā reformām šis ir piemērots brīdis. Mēs jau esam nodrošinājuši daudz izmaiņu, kuras mums nebija izdevies panākt 25 neatkarības gadu laikā. Tomēr arī šīs izmaiņas nav pietiekamas, lai izveidotu nobriedušu funkcionējošu demokrātiju. Un šis ir brīdis, kad mums ir jākonsolidē visi pieejamie resursi, eksperta resursi, vislabākā praksa, zināšanas, e, pieredze un arī politiskā grība, lai darbu varētu pabeigt. Jo bija viegli atbalstīt reformas, ka tas bija visai vispārīgs jautājums. Bet problēma sākās tad, kad mums ir jāsāk strādāt detalizēti, parādās daudz e, viedokļu, birokrātisku pretestību. E, Un šobrīd ir laiks konkrētam, konsekventam darbam kopā ar mūsu startotiskajiem partneriem. Un šobrīd Eiropas Savienības loma ir ārkārtīgi būtiska, jo valdība šobrīd eh, uzmanīgi ieklausās Eiropas Savienības ieteikumos. Tas nozīmē parādīt lielu uzticību Eiropas Savienībai no sabiedrības puses Tad, kad Eiropas eksperti apmeklē Ukrainu vai arī Gruziju vai Moldovu, viņi bauda lielu uzticību un ieklausīšanos. Eh, šis ir resurs, kas būtu jāizmanto pienaicīgi. Turklāt, jā, otr, eh, un otrkārt, eh, šis nav brīdis tik īri vispārīgiem ieteikumiem. Šis ir brīdis, ko, uh, spēcīgam atbalstam reformām daudzās jomās. No jums mēs vēlamies eh, saņemt enerģiju, zināšanas, drosmi. Nu, jums ir jādodas uz Ukrainu, jums ir jāvedas, jāņem sev līdzi pieredzējuši cilvēki, kur ir gatavi dalīties ar mums savos panākumu stāstos un pieredzēs. Paldies jums vēlreiz par uzmanību, par jūsu neatslāpstošo interesi un politisko gribu atbalstīt Ukrainu un citas šī reģiona valstis to ceļā uz reformām. Paldies! Thank you very much, Oleg Šuško. Paldies, Oleg Šuško, Aleksandra Šuško. Un kā jau jūs sacījāt, mēs padziļināsim diskusijas trīs paneļos, e, kuros E, piedalīsies mūsu pilsoniskās sabiedrības partneri konkrēti no atvērtās sabiedrības, jeb Open Society nodibinājuma. Tagad es gribētu lūgt Viktoru Dolīdze, kas ir mans līdz e, priekšsēdētājs Eironest e, parlamentā, teikt dažus vārdus. Un mēs uzklausīsim runātāju sarakstu, bet tas nevarēs būt pārāk garš, jo mums ir tikai pusstunda, un arī tas pateicoties tulku elastībai. Paldies! Pirmkārt, es vēlētos pateikties visiem runātājiem, kuri ļoti visaptvaroši ieskicēja situāciju. Manuprāt, ir ļoti noturīgi noturēt šādu uzklausīšanu Eiropas parlamentā. Es gribētu īpaši pateikties Heidī par jūsu devumu, paldies afetam. Es domāju, ka mums eh, sanāksme šodien ir ļoti noderīga, ņemot vērā būtiskos temats justīcija, eh, preddiskriminācija, eh, cīņa pret korupciju. Šie ir jautājumi, kas pirmkārt ir cieši saistīti ar mūsu vērtībām. Un, manuprāt, reformās ir vajadzīgi divi elementi. Pirmkārt, politiskā grība, otrkārt, konsekvences soļi ceļā uz šādu reformu ieviešanu. Iepriekšējā sanāksmē par globālo drošības stratēģiju uh, arī bija ļoti noderīga, jo kanclere Merkele norādīja, ka pēc pēdējiem uz, teroristu uzbrukumiem Turcijā Eiropa ir ļoti neaizsargāta. Un arī šajā reģionā mēs vērojam nopietnas uh, grūtības, bet arī iespējas. Mēs redzam, ka vairāk ir jādara nākotnē konkrēti jomās, par kurām tiks runāts šodien. Es augstu novērtēju šo triju valstu pilsonisko sabiedrību, jo nacionālās platformas dara ļoti labu darbu, un šie darītāji ir tie, kuri pamat darbu dara uz vietām, un mums ir jādurbina darbs, vai, un, vai tas būtu Briselē, vai Kišiņevā, vai Tbilisī, vai Kievā. Un es nevēlos tagad izteikties pārāk gari. Es apzinos, ka mūsu laiks ir ierobežots, un mums būs iespēja diskusijās, trīs paneļu diskusijās. Paldies vēlreiz un veiksmīgu darba dienu. Paldies, Viktor. Domāju, ka parlamenta, uh, parlamentārās uzraudzības jautājums ir tāds, ko mēs varam skatīt arī no Nacionālo parlamentu. Uh, skatu punkta, bet tagad vispirms es gribētu dot vārdu Andrejam Plenkovičam, kurš ir parlamentārās eh, de, de, delegācijas ar Eiropas Savienību un Ukrainu priekšsēdētājs. Un tāpat arī esmu gatava uzklausīt pietiekumus no Ukrainas delegācijas. Paldies, Heidī, paldies, paldies, Viktor, par šo iniciatīvu saulaicīgo konferenci un uh, E, prezentācijām, e, ko sagatavoja Vera Jūrova, Helga Šmite un Katarīna Maternova. Domāju, ka šie ir ļoti savlaicīgi skatīti temati, gatavojot nākošās nedēļas plenāru sēdes Strasbūrā, kad mēs runāsim par asociācijas nolīgumiem ar Ukrainu, Gruziju un Moldavu. Šīs ir trīs valstis Eiropas kaimiņā tiecību politikā, austrumatiecību politikā. Un šajā sakarā es vēlētos eh, jums pateikties par lielisko sadarbību, kāda ir bijusi ar kolēģiem. No savas puses eh, mēs eh, kopā ar Ukraiņu draugiem ļoti labi šo darbu vadījām un tagad sagaidot brīvās tirzniecības nolīguma spēkā stāšanos mūsu sabiedrība kļūs vēl ciešāka. Šajā sadarbības kontekstā es domāju, ka būtu ļoti labi, ja kopā ar komisionārijas darbības dienestu mēs varētu eh, sagatavot mūsu rīkus, lai precīzāk uzraudzītu nolīgumu ieviešanu un darbību. Un mūsuprāt, uzraudzības eh, struktūra nozīmētu divas reizes gadā saņemt informāciju gan politiskam impulsam, gan lai labāk sensibilizētu sabiedrību e, šajās valstīs. Paldies, Heidī, un cerīgi raugošu uz trīšās sēdes e, e, vadību. Tagad es gribētu dot vārdu Kane Lakikungam no Gruzijas parlamenta. Uh, Eh, ja iespējams, neilgāk kā pusotru minūti. Kandelaki has been kind enough to allow me uh, this time. Uh... Eh, Kandelaki kungs, um, eh, dievu iespēju man izteikties uh, viņa vietā. Paldies par visiem paneļu diskusijas dalībniekiem. Mēs esam pateicīgi par šo diskusijas iespēju un. Grūziju pārstāvot, es kā Grūzijas pārstāvi gribētu uzsvērt dažus no jautājumiem. Viens no tiem ir tiesu sistēmas neatkarība, tas ir ļoti svarīgs jautājums, un lai garantētu tiesu sistēmas neatkarību, to garantē konstitucionālā tiesa, kura ir strādājusi pietiekam profesionāli, lai novērstu Rustavī divi te, telekanālu pārņemšanu vardarbīgā veidā. Tāpēc e, konstitucionālā tiesa ir kļuvusi par mērķi agresīviem, vardarbīgiem uzbrukumiem un visiem to vajadzētu apzināties, jo, kā jau es sacīju iepriekš, viņi ir tie, kuri uzņēmās iniciatīvu saglabāt ietkarību brīdī, kad vairāk, tā skaitā pirmās instances lēmumi bija negatīvi. Līdz ar to konstitucionālās tiesas loma eh, Gruzijā ir ļoti nozīmīga. Jūs, eh, tāpat jūs eh, norādījāt uz Eh, visaptverošu darbību, un to nevar īstenot, ja opozīcija atrodas cietumā vai tiek eh, vardarbīgi apdraubēta. Paldies, eh, Anni Kristija tagad, kas ir Moldavas parlamentārās asats komitejas priekšsēdētājs. Diemžēl nav mums klāts Moldāvijas deputātu, bet mēs varētu uzklausīt jūs šodien. From... Cerams, ka mēs saņemsim uh, šodien labas ziņas no Moldovas. Es runāšu rumāņu valodā. Es uh, gribētu norādīt, ka Moldovas republika ir uh, viena no svarīgākajām krīzēm nesenajā vēsturē. Un šī krīze ir uh, ļoti izteikti, un tā ir smagākā pēdējā laikā, un tāpat arī kolēģi prezidijā par to runāja, taču mans viedoklis par jautājumiem ir tāds, ka Eiropas Savienībai ir ļoti daudz problēmas, struktūra problēma, struktūra fondu jomā un struktūras jomā tās ir izsākusi šī ļoti lielā migrantu plūsma, un Eiropas Savienībā vairs nav nepieciešamās enerģijas atbalstītu Moldovas republiku un Kišiņevs tos politikas, kas ir vērsts uz to, lai tuvinātos Eiropas Savienībai. Moldovas republikā notikušās manipulācijas nevienu nemaldina. Tie risinājumi, kādi ir rasti, nav īsti labi. Uh, Nu, daudzi deputāti maina partijas, daudz novērš arī no Eiropas Savienības un krīzes situācija turpinās. Manuprāt, ir iespēja izvēlēties starp nestabilitāti un diviem tās dažādiem veidiem, respektīvi starp nestabilu risinājumu un uh, to, ka nav risinājumu vispār. Par vairākumu runājot, kas būtu varējis tikt sasniegts ar bijušajiem komunistiskiem deputātiem, jā, šis princips būtu varējis darboties un nozīmīgi ir, kurā virzienā darbība notiek. Un tas ir svarīgāks nekā no kurienes vispār viss ir nācis un kā darbojas. Bet nu vai tas būs labs risinājums, kas to lai zina? Tagad Kučukungs no Ukrainas parlamenta. Nē, es atvainojos. Thank you. Oh, sorry, this is Georgia. You've seen your name. Can somebody clarify if the... Kāds lūdzu var uh, precizēt, vai Ukrainas delegāts ir izlēmusi, kurš runās no viņiem? Baris, Baris Tarasjuk, yes. Tarasjuk kungs, Boriks Tarašuks, uh, bijušais uh, Euronest parlamentārās asamblējas līdzpriekšsēdētājs, un viņš tagad vada Eironas parlamentārās asamblējas politisko komiteju lūdzu, Boris. Paldies, Haidī. Dargie draugi no Eiropas parlamenta, dargie kolēģi no partneru valstīm, Eironas parlamentārajā asamblējā, man ir liels prieks, uh, ka uh, mēs kā Ukrainas delegācija varam piedalīties šajā ļoti svarīgajā pasākumā. Un uh, mēs esam pateicīgi mūsu draugiem no Eiropas parlamenta puses par to, ka viņi uh, uh, ierosināja šādu konferenci organizēt. Tā ir tiešām uh, īstajā laikā un ļoti svarīga. Attiecībā uz Ukrainu mums uh, ļoti svarīgas ir mūsu saistības kā Euronestu parlamentārās asamblējas biedriem. Ukrainas delegācija piedalās visos pasākumos. Mēs gribētu izmantot šo iespēju, paužot mūsu uh, pateicība Eiropas komisijai un augstās pārstāves birojam un arī Eiropas parlamentam un draugiem un kolēģiem par to, ka visu laiku tiek pievērsta uzmanība Eiropas parlamentārajai asamblējai. Un tā pašā laikā Ukrainas delegācijas vārdā gribētu paust uh, pateicību par atbalstu, ko Ukraina saņem no Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības institūcijām. Uh, šajā ļoti smagajā laikā Ukrainā, kas ir pilns izaicinājumiem. Mēs esam ļoti pateicīgi Eiropas Savienības institūcijām par to, ka tās eh, saglabā vienotību, runājot par Krievijas agresiju pret Ukrainu un eh, attiecībā uz sankcijām. Un tādējādi eh, atkārtot tiek apstiprināta uh, ierobežojošu pasākumu īstenošanu pret Krieviju, jo Krievija īsteno represīvu politiku un Eiropas Savienība atkārtot ir uzsvērusi, ka tā vēlas uh, aizsargāt starptautisko tiesību principus, tā ir gatava to darīt, un mēs atbalstām šo politiku un tās turpināšanu. Es redzu, ka jūs rādāt, eh, ka man jābeidz uzstāties, eh, bet eh, es gribēju vēl pateikt, ka mēs no Eiropas Savienības un tās institūcijām sagaidām, ka Krieviem netiks dots iemesls, jeb iegansts un mainīt uh, viņu taktiku, norādot, ka Eiropas Savienība var sašķelt. Paldies, Boris, un tagad uh, Austravičus kungs, viņš runā pa telefonu, bet es uh, ceru, ka viņš uh, drīz atgriezīsies realitātē, jo viņš ir referents no ārlietu komitejas lūdzu. Uh, guests. Paldies, Heidi, godējumie viesi, dārgie kolēģi. Ir jāatzīst, ka mēs esam sastieguši daudz. 2014. 15. bija eh, sagatavošanās darbu gadi un šī, eh, es domāju, ka šis būs transformācija gads eh, kad varēs tikt sasniegt efektīvi rezultāti. Daži jautājumi par asociācijas nolīgumiem. Ja Krievijai ir jēdziens par ietekmi un spiedienu uz kaimiņiem tuvumā, tad Eiropas Savienība ir pilnīgi atšķirīga pieeja par politiku ar asociētiem partneriem. Tas ir atšķirīgi. Mēs ne, neuzskatām savus kaimiņus par sekundāriem, otršķirīgiem vai zemāka līmeņa. Mēs neuzspiežam tādas eh, transformācijas, ka mēs. Uh, uh, nevēlamies vai ko šīs valstis nevēlas. Bet asociētajā partnerībā pat Eiropas Savienībai ir jāatzīst, ka mums ir jāmaina struktūras, kas tiek šeit izmantots. Mums ir vairāk, vajadzīgs vairāk darbinieku komisijā, jo tās reformas, pie kuriem strādā mūsu partneri, pieprasa lielāku atbalstu. Un šeit pat mūsu delegācijām ir jāpiešķir vairāk sadarbības pilnvaru ar dalību valstīm, un es ceru, ka tādā veidā mums viss izdosies. Paldies! Paldies, Petras! Tagad es gribētu dot vārdu Giju Žorželjāni no Gruzijas parlamenta. Большое спасибо. Liels paldies. Paldies par uh, dziļo analīzi, objektīvu par tiem procesiem, kas norit Gruzijā un citās Austrum Eiropas valstīs, es gribētu atzīmēt ļoti būtisku īpatnību. Reformām ir gan institucionāls, gan personiskas izmaiņas. Iestādes mainīt ir daudz vieglāk nekā izmainīt cilvēks un cilvēku mentalitāti. Mēs ejam pa tādu ceļu, ka pakāpeniski visu reformējumu. Piemēram, mm, tiesavārs neatkarīgums. Tas nozīmē, ka neatkarīgi strādā tie cilvēki, kas daudz gadu laikā nestrādāja šādā veidā. Un dažkārt neatkarība no institūcijām nav pietiekama, ir nepieciešama neatkarība no citām politiskām uh, partijām, un tikai šādā veidā būs absolūti neatkarīga taisnīgus lēmumus pieņemoša juridiskā sistēma, tieslietu sistēma, un tādēļ es domāju, ka tas ceļš, pa kuru mēs ejam, mūs tiešām novadīs pie reāls neatkarības un uh, godīgas tiesas sistēmas. Paldies! Tas ir mans uzskats. Paldies, paldies Čorčulēnī kungam, un tagad Ždanokas kundze, lūdzu. Thank you. I have a question to Commissioner Jū. Paldies. Man ir jautājums komisārai Jū, Jūrovai. Domāju, ka mēs vēl varēsim uzklausīt atbildes. Jūs runājāt par izmaiņām Ukrainas likumdošanā un pieminējāt darba likumu. E, vēršanos pret diskrimināciju seksuālajām minoritātēm, bet kas attiektos uz citu likumdošanu un kriminālu procesu. Ehm, cik man zināms, nav ierobežota pirms tiesa izmeklēšana un vairāk politiskie eh, ieslodzītie tiek turēt cietumā vairāk nekā gadu, piemēram, Ruslāns Kastāba. Otrkārt, izmeklēšanas trūkums Sodes noteikumiem 2014. gada 2. maija notikumos. neviens atbildīgais nav saukts pie tiesas. Varbūt sadarbībā ar Ukrainas eh, tiesu iestādēm jūs esat runājis par šo jautājumu, vai tā tas nav izdarīts? Es deputāts Dānot. Ir atlikušas 12 minūtes, un Es domāju, ka jūs visi vēlaties dzirdēt reakciju no mūsu runātājiem, bet vēl ir daži deputāti, kas vēlas izteikties par Nīderlandes referendumu. Varbūt es došu vārdu vispirms komisāriem. Mēs esam dzirdējuši atbildes no Nīderlandes prezidentūras šorīt. Un Pēdējais runātājs no zāles būtu Kužokungs. Paldies, priekšsēdētāji, mēģināšu izteikties ļoti īsi. Es gribētu eh, norādīt dažus jautājumus, kuri nav izskanējuši šajā ideliskajā skatījumā ap Ukrainu. Ideliskais skatījums, kāds vēl aizvien parlamentam eh, vairākumam ir, E, kad tiek atkārtot jautājumi par SVF un NATO. Es e, būtu gribējis dzirdēt kaut ko par komunistiskās partijas legalizācijas procesu saskaņā ar presi. Redzu, ka decembrī tā tika paziņot par e, nelegālu. Tāpēc, ka arī šajā parlamentā ir pārstāvēti komunisti tāpēc tās ir viens no bažām, ko mēs ziņojam eh, Margarīnī kundzei, kas attiec uz neonacistiskiem elementiem, kas arī saskaņā ar presi izmeklēšanu ir un tendencēm, kas ir vērojamas aizsardzības un iekšlietu ministrijā. Mēs esam uz eh, icinājuši un tikušies ar māti jaunietim, kurš sadegā Odessā. Tā, aicinām veidot demokrātisku Eiropu. Paldies, Kūzokungs! Un tagad es gribētu dot vārdu komisārai Jūrovai, ja jūs varētu rieģēt uz sacīto no zāles un atbildēt uz jautājumiem. Mēs runājam vispārīgi par eh, likumu pret, pret, pret diskriminācijas eh, sistēmu. Šeit ir runa ne tikai par darba likumu, bet šeit ir runa par Eiropas kritēriju ievērošanu antidiskriminācija ziņā, vai tā būtu seksuāla orientācija, vecums, minoritāte. Un šobrīd mēs esam esam gandarīti ar darba kodeksa rezultātu, kur skaidri tiek pausts, ka nedrīkst diskriminēt nodarbinātības ziņā. Un arī tā bija daļa no mana plāna, kad es biju Ukrainā septembrī, kad nebija visai skaidrs tas, kā darba kodeksā tas tiktu norādīts. Un es saprotu, ka tika mēģināts apiet skaidru formulējumu, bet šī būs joma, kurā tiek izdarīts nepārtraukts spiediens, lai augstu turētu likumdošanā antidiskriminācijas standārtu. Es neizpratu otro jautājumu, kas šķiet attiecās uz E, konkrētu gadījumu. Tas attiecās uz pirmstiesas izmeklēšanu, kur krimināla procesā nav paredzēts ierobežojums e, pirmstiesas aizturēšanai. Mēs manā Ukrainas apmeklējuma laikā par šiem jautājumiem netikām runājuši. Es koncentrējos galvenokārt uz būtiskākajiem kritērijiem, kas bija tiesu sistēmas neatkarība un Eh, prokuror, prokuratūras neatkarība un profesionalitāte. Es saprotu, ka mums ir atšķirīgas sistēmas Eiropas Savienībā un mums arī komisijai ir ierobežotas pilnvaras, lai noteiktu konkrētas noteikumus krimināla procesam dalībvalstīs. Šie procesi ir notiek atšķirīgi, bet mēs mēģinām ietekmēt procesu, lai procesuālās tiesības tiktu ievērotas. Un mēs eh, vēlamies eh, ne, nevainības prezumcijas noteikšanu, labākas, labāku tiesību aizsardzību bērniem un Iespējams, ka šis varētu būt jautājums ārējām darbībām, kur mēs koncentrējamies uz pamat sistēmiskiem jautājumiem. Pilnīgi skaidrs, ka mums būs iespēja skatīt šos jautājumus pēc eh, pusdienas diskusijās. Vai var tagad lūgt vā, eh, izteikties Maternovas kundzei? Ja nē, tādā gadījumā Šmites kundze augstās pārstāvs vārdā. Jā, tikai gribēju pateikt dažas lietas, uz kurām tika norādīts. Es pilnībā piekrītu, ka ir jāveic pienācīga īstenošana, tas ir mūsu uzdevums, bet es arī pilnībā piekrītu, ka ir jābūt parlamentārai kontrolai un spēcīgai pilsoniskai sabiedrībai. Tā ir ļoti laba garantija reformu ieviešanai. Un tad stāvī lieta tika minēta. Jūs varbūt pamanījāt, ka mēs arī sniedzām paziņojumu uh, un aicinājumu uz vardarbību, un vardarbība nav pieņemama. Un eh, Tarašu kungam gribu teikt, ka mēs ļoti skaidri apliecinājām, ka mēs uh, turpināsim arī turpmāk atbalstīt centrālo uh, eh, integritāti attiecībā uz Ukrainu. Krimas aneksija ir nepieņemama, un mēs aicinām abas puses uh, ievērot Mīnskas nolīgumus, jo tie arī ir tādi nolīgumi, kas ceļ, bruģē ceļu nākotnē par neonacismu. Komisāra minēja kopīgo cīņu pret eh, diskrimināciju, vienalga vai tā būtu balstīta uz seksuālo orientāciju, bet eh, tur ir arī minoritātes jāmin, un to neonacisti bieži vien grib īstenot, un tāpēc mēs eh, cīnāmies pret ekstrēmismu, un tas ir tas, ko dara augstā pārstāv. Paldies! Lielas paldies, Helga! Tagad es zinu, ka es diskriminēju dažus Eiropas parlamenta deputātus, bet es centos to darīt tādā līdztiesīgā veidā. Es eh, ceru, ka eh, vismaz no piecām grupām deputāti varēja izteikties, eh, lūdzu izrādīt izpratni, jo mums bija šī iekavēšanās. Jā, Suško kungs, varbūt daži noslēguma vārdi, un tad būs pārtraukums pusdienām, un es jums izskaidrošu, kur mēs tiksimies pēcpusdienām. Jā, paldies. Man ir tikai tāda vispārīga pateicība, ko gribētu paust par jūsu pūliņiem. Mums ir plāns nākotnēji. Un tā darba kārtība, kas ir uz mūsu galda, ir gandrīz tāda pat kā jūsu darba kārtība, un tas ir labi, un tā mums ir iespēja panākt sinerģijas efektus un panākt uh, progresu daudzās jomās, kurās varam sadarboties kopīgi, būvējot jaunu Ukrainu un jaunu Eiropu un jaunu Austrumu partnerību. Paldies! Thank you! Jā, paldies! Un diskusijas nebeidzas, tās turpināsies uh, vienos 15, bet man ir jānodrošina, ka visi uh, saprot, ka mēs turpināsim darbu citā telpā, un tā ir 5G2. 5G2 telpa. Deputāti no Eiropas parlamenta un arī darbinieki noteikti jums palīdzēs šo telpu atrast. Un tagad uh, mēs varam ieturēt uh, maizītes, maizīšu pusdienas uh, ēdnīcā trešajā stāvā. Un pēcpusdienā mēs trīs paneļu ietvaros strādāsim pie šie, šo jautājumu detaļām. Paldies!